Dear colleagues, I'm going to make a prompt start. Gadāmie kolēģi, mums vajadzētu nekavējoties sākt darbu, tāpēc, ka mums ir uh, paredzēts uh, arī prezidentūras apskats uh, mazāk nekā stunda. Un uh, paldies visiem kolēģiem, kas ir ieradušies laikā. Cerams, ka pavisam drīz ieradīsies arī pārējie, bet es uh, nevēlētos pārāk visu iekavēt, jo, manuprāt, uh, mums eh, savādāk eh, nāksies zaudēt pārāk daudz laika. Tātad eh, paldies visiem, kas ieradās, un sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Šodien ir paredzēta šādas izmaiņas darba kārtībā. Trešais punkts tiek atliekts līdz septembrim, 15. punkts, cik skatījis nevis 11. jūlijā, kā bija plānots, bet 12. jūlijā, 10.45. 16. punkts tiks dalīts divās daļās, tātad mm, Igaunijas prezidentūras prioritāšu prezentēšana, ko veiks Andrēs Santvēlts, kurš jau ir ieradies, mm, notiks eh, tulīt, tad, tad eh, uzreiz pēc mm, manis teiktajiem īsajiem ievadvārdiem. Savukārt 16.2. Eh, daļa, kur ir paredzēta Igaunijas prioritāšu prezentēšana tieslietu jomā un ko prezentēs tieslietu ministrs no Igaunijas. Uh, Eh, tiks skatīts vēlāk. 17. punkts tiek atlikts līdz septembrim, un ir iekļauts jauns 17. punkts par uh, ziņotāju failu. Ja nav nekādu iebildumu darba kārtībai šādiem grozījumiem, tad uh, uzskatīsim, ka šī darba kārtība ir pieņemta. Pēdējais daži īsi priekšsēdētāju paziņojumi. Valoda profils netiek paredzēta, paredzēts tulkojums horvātu, maltiešu un gēlu valodās. Uh, koordinātoru rekomendāciju apstiprināšanu saskaņā 2.5 punktu. Eh, Lopes Agilārs būs eh, referents par um, failu par izstāšanos no savienības. Vai jūs piekrītat? Jā, deleģēto un īstenošanas eh, aktu pieņemšana, tas ir trešais punkts. Un te ir runa par 98.2013 regulu, ko ir pieņēmis parlaments un padoma par uh, Uh, eksplozīvu prekursoru uh, mārketingu. 11. aprīlī Liba komiteja apsprieda šos uh, jautājumus mūsu komitejas sanāksmē. Un 14.2 pants šajā direktīvā paredz, ka ir jāgatavo ziņojums par deleģēšanas pilnvarām. Un tas ir jādara nevēlākā 9 mēnešus pēc 5 gadu periodu beigām. Uh, Šīs periods tiek pagarināts uz identisku periodu, ja parlaments neiebilst pret šādu pagarināšanu nevēlākā trīs mēnešus pirms šī perioda beigām. Ja parlaments nepiekrīt šai pagarināšanai, vai visi mani saprot, kad es saku tāda uh, klusā piekrišana, tad, tad ja parlaments nepiekrīt, tad tai ir jāpieņem uh, mm, ziņojums līdz 2017. gada decembrim. Tieši tāpēc es eh, vēlētos, lai deputāti, jebkurš deputāts eh, šī gada 11. septembrī nāk klajā ar rezolūcijas projektu. Šķiet, ka visi piekrīt. Eh, pēdējais paziņojums mums ir paredzēts elektroniskais balsojums rīt 17.30 un trešdien pulkstens 10.50. Lūdzu, paņemiet līdzi savas balsošanas kartes. Tad tagad varam pāriet pie pirmā darba kārtības punkta. Tas ir jauns punkts, trešais punkts, un te mēs uzklausīsim. Uh, iekšlietu ministra Andres Anvelta no Igaunijas prezentāciju. Lielas paldies Anvelta kungam, ka viņš ir ieradies, lielas paldies arī visiem viņa darbiniekiem. Mēs eh, priecājamies, ka jūs esat ieradies eh, Briselē, lai prezentētu Igaunijas prezidentūras prioritātes. Jūs eh, pirmo reizi viesojaties Lībe komitejā, sirsnīgi jūs sveicu. Vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu sanāksmes um, darba kārtību, tātad praktisko organizāciju. Pagājušā nedēļa Tallinā piedalījos padomu sanāksmē. Lielas paldies par jūsu sagatavošanās darbiem. Vēlētos jums atkārtināt, kolēģi, ka šajā sanāksmē tika runāts par Igaunijas prezidentūras stratēģiskiem jautājumiem par starp savietojamību un dažiem citiem būtiskākajiem punktiem migrācijas un iekšlietu jautājumi, tāpat arī pašreiz svarīgākie jautājumi, proti Lībijas un Vidusjūras jautājums eh, bija tie, kas eh, dominēja rīt sanāksmē. Un esmu pārliecināts, ka iekšēt ministrs vēlēsies izteikties par šiem punktiem, kā arī runās par plašākiem strateģiskiem jautājumiem. Nevēlos eh, tagad lieki kavēties, protams, ka jums noteikti būs viņam jautājumi. Lielas paldies jums par ļoti labo prezidentūras iesākumu ar šo neformālo padomu sanāksmi. Es vēlētos tagad aicināt Anvalda kungu izteikties uz apmēram 10-5 minūtēm, un pēc tam kolēģi lūdzu uzdodiet jautājumus. Lūdzu, ministra kungs, jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels prieks un gods izteikties jūsu priekšā. Igaunija jau desmit dienas ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Kā jūs zināt, tā ir mūsu pirmā prezidentūra. Kā jūs redzat, mūsu uh, valdības pārstāvji, pilsoņi un pārējie darbinieki noteikti ir sapratuši šīs uh, atbildības svaru. No vienas puses mēs uh, saprotam, kāda ir mūsu pienākuma, un no otras puses mēs vēlamies visu darīt pēc labākās sirdsapziņas, lai virzītu uz priekšu Eiropas projektu. Tas attiecas uz mani un arī uz pārējiem igauņiem. Es Eh, ļoti labi atceros eh, brīdī, kad Igauni iestājās eh, Eiropas Savienībā 2004. gada 10. mājas. Tā bija ļoti jauka pavasara diena Igaunijā, saulaina, cilvēki bija ļoti optimistiski. Iestāšanās sarunas notika sešarpus eh, gadus ilgi, un pēc tā mēs eh, pēc četriem gadiem arī kļuvām par pilntiesīgu Schengen zonas locekli. Mums vairs nebija robežu eh, kontroles uz neviens no robežām. Visi cilvēki uzreiz saprata, cik augstu vērtējama ir mobilitāte Eiropas Savienībā. Pēc tam sekoja deviņi gadi un daži mēneši, kas daudziem no mums bija visnotaļ vētraini. Uh, Šajos gados Eiropa saskārās ar karu Ukrainā, Eirozonas krīzi, finanšu krīzi, um, Krīmas pievienošanu, Austrum Ukrainas uh, kāru, tāpat arī uh, terorisma uzbrukumiem vairākās Eiropas pilsētās. Šķiet, ka uh, ikdienas realitāte nav tāda, kāda tā bija, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka mēs esam vēl uh, apņēmības pilnāki šai, šajā brīdī, jo mēs saprotam, cik ļoti eh, svarīgs pienākums eh, mums tiek uzticēts. Esmu pārliecināts, ka tā tas notiek ar ikvienu prezidējošo valsti. Mēs esam saskārušies ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Esmu atbildīgs par migrāciju, eh, patvērumu un robežu kontrolas politiku, tāpat arī par iekšējo drošību, jo īpaši par aktuālākajiem jautājumiem. Mēs savas prezidentūras laikā mēģināsim virzīt uz priekšu kopējo Eiropas migrācijas un patvēruma politiku. Tāpat arī mēģināsim pieņemt mandātu jaunajai robežu kontrols aģentūrai. Tāpat pieskarsimies arī īstermiņa pasākumiem, proti domāsim par situāciju vidusjūrā, jo īpaši Eh, to, kas notiek eh, uz eh, centrālā vidusjūras migrācijas ceļa. Mūsu Tallinas draugiem noteikti būs vajadzīgs atbalsts no pārējām dalību valstīm un arī no Eiropas Savienības puses. Um, Jūlijā notika apspriedis par to, kā vislabāk sniegt palīdzību Itālijai. Šādi un arī citi konkrētāki pasākumi turpināsies šonadēļ. Jū, 12. jūlijā notiks koreper sanāksme. Mūsu pilsoņu drošība noteikti ir ārkārtīgi būtiska pašreizējā brīdī. Mm, paplašināts informācijas sistēmas par iekšlietām un drošības jautājumiem, kā arī šo sistēmu savietojamība, mūsuprāt, ir bijusi ļoti liela prioritāte visos uh, iepriekšējos gados. Uh, Igaunijā šādas sistēmas ir realitāte jau ilgāku laiku, un tas neatiecas tikai uz tieslietām un iekšlietām. Esam pārliecināti, ka sistēmu attīstīšana, tāpat arī sistēmu starpsavietojamība Eiropas līmenī uzlabos dalībvalstu spēju apkarot terorismu. Tas uzlabos arī mūsu drošības situāciju kopumā. Starp savietojamība man nozīmē tehnisko barjeru uh, likvidēšanu. Tas uh, nozīmē, ka visi, kuriem ir vajadzīga piekļuve, spēja laicīgi piekļūt datiem. Tas nebūtu nenozīmē, ka datu aizsardzībai tiktu likta šķēršļi, tāpat arī tas nekādā veidā neietekmēs pamatiesības. Es uh, ļoti priecājos, ka um, mēs kā Igaunijas prezidentūra tagad varēsim rīkoties. Ir sagatavota ļoti daudz likumdošanas priekšlikumi. Ir ļoti labi, ja tiek gatavotas m, mm, prioritātes, m, mm, jo īpaši ir runa par tādu mazu prezidējošo valsti kā Igaunija. Jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ka vajadzētu domāt par Lībē komitejas kompetencē esošiem jautājumiem. Uh, Pirms es sākšu runāt par konkrētiem priekšlikumiem, gribētu pieminēt, ka uh, tieslietu ministrs Urmasts Reinsēlu rītdien viesosies uh, komitejas sanāksmē, un viņš jūs iepazīstinās ar savā kompetencē esošiem jautājumiem. Tagad turpināšu uzstāšanos angliski. Dāmas un kungi, migrācijas jautājumi ir bijuši mūsu darba kārtības prioritāte jau vairākus gadus. Uh, Igaunijas prezidentūra turpinās šo darbu, uzskatot, ka šie jautājumi ir jārisina steidzami. Izaicinājumi ir ļoti dažādi, taču mūsu mērķi ir pavisam skaidri pakāpeniski sagatavot atbilstošu un taisnīgu patvērumu un migrācijas politiku. Šīs politikas stūrakmenim ir jābūt efektīvai mūsu ārējo robežu kontrolē. Ilgtermiņa pasākumiem vajadzētu iet roku rokā ar īstermiņa un vidējā termiņa pasākumiem, kas jau darbojas. Mēs a, turpināsim jau iesākto darbu, ņemot vērā, ka, lai nodrošinātu labus rezultātus, visi elementi ir jāveic kopā, un visiem ir jānodrošina rezultāts saistību sasniegšanā. Grieķija un Itālija jo īpaši atrodas mūsu atslokā. Tūkstošiem nelegālo migrantu ierodas katru mēnesi. Tieši tāpēc visām dalību valstīm vajadzētu izrādīt solidaritāti attiecībā uz pārvietošanu, kā arī attiecībā uz ekspertu nodrošināšanu, EASO un Frontex, kā arī citu resursu nodrošināšanu. Uh, Prezidentūra apsveic komisijas rīcības plānu atbalsta sniegšanā Itālijai, kas tika pieņemts 4. jūlijā un tika apspriests Tallinas um, neformālajā tieslietu iekšlietu padomē 6. un 7. jūlijā. Darbs pie konkrētu soļu izveides jau ir sācies, lai šo plānu varētu pavisam drīz īstenot. Šonadēļ šis jautājums ir skatīts vairākos līmeņos - skīfa, korefer, IBCA ar augsta līmeņa apaļā gala diskusijas. Pagājušā gada februārī Maltā mūsu līderi vienojās par to, kā labāk risināt situāciju centrālajā vidusjūras ceļā, lai samazinātu nelegālo migrantu skaitu, lai vērstos pret cilvēku kontrabandistu uzņēmējdarbības modeļiem un lai glābtu dzīvības jūrā. Strādājot pie Maltas deklarācijas, Maltas eh, prezidentūra sagatavoja īstenošanas plānu, un mēs eh, turpināsim rūpīgi kontrolēt tā rezultātus. Efektīva atgriešanas politika ir ļoti būtiska Eiropas Savienības migrācijas politikas daļā. Lai Eiropas atgriešanas politika būtu veiksmīgāka, ir jāiegūst sabiedrības uzticēšanās Eiropas Savienības migrācijas un patvērumu politikai un ir jāsamazina stimuli nelegi, nelegālai imigrācijai Eiropas Savienībā. Mūsu mērķis ir tālāk um, investēt efektīvas atgriešanās politikas izveidē. Mēs vēlamies risināt gan ārējos, gan iešpē, iekšējos aspektus šajā politikā. Šengens informācijas sistēmas izmantošana, lai varētu apmainīties ar informāciju starp dalību valstīm par atgriešanas lēmumiem, var tikt uzskatīta par ļoti nozīmīgu soli pareizajā virzienā. Attiecībās pārvietošanu nesen esam novērojuši progresu. Kopā līdz šim ir pārvietoti 20 tūkstoši cilvēku. Mēs uzskatām, kā ar papildu pūliņiem mēs varēsim pārvietot arī visus pārējos pārvietošanas kandidātus no Grieķijas un Itālijas. Mēs uzskatām, ka dalībvalstis noteikti pildīs savus pienākumus un uh, pārvietos visus pārējos kandidātus uh, izvēlētajā laikā. Attiecībā uz izmitināšanu citur mēs esam sasnieguši divas uh, trešdaļas no skaitļa, par kuru mēs uh, vienojāmies starp 21 dalību valsti. Prezidentūra uzskaita, ka mums vajadzētu veicināt Eiropas Savienības uh, spējas um, strādāt ar trešo valstu valsts piedarīgajiem. Zilās kartes direktīvas pieņemšana ir viena no prioritātēm Igaunijas prezidentūrai. Mēs eh, mēģināsim arī panākt vienošanos par sarunu sākšanu ar Eiropas parlamentu. Tomēr es eh, vēlētos uzsvērt, ka ņemot vērā eh, padomas viedokli, dalībvalstīm vajadzētu izsniegt uzturēšanās atļaujas augsti kvalificētiem darbiniekiem saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem. Attiecībā uz vīzu politiku un vīzu kodeksu prezidentūra ir gatava turpināt sarunas ar eh, parlamentu. Mēs saprotam, cik būtiskas ir humanitārās vīzas eh, parlamentā. Pēc eh, tiesas lēmuma mēs uzskatām, ka mums vajadzētu atsaistīt diskusijas par humanitārajām vīzām no uh, rikāsta kontekstā. Tāpat arī mēs turpināsim uh, tālāk strādāt pie rekāst. Mēs mēģināsim uzsākt darbu tehniskā līmenī, lai kopā ar komisiju un parlamentu mēs varētu labāk kliedēt parlamenta bāžas, ja ir runa par humanitārijām vīzām. Igaunijas prezidentūra turpinās iepriekšējo prezidentūru sākto darbu, tātad Nīderlandes un Slovākijas un Maltas prezidentūru darbu, lai izskatītu visus likumdošanas priekšlikumus par uh, kopējas uh, Eiropas patvērums sistēmas reformu. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu pēc iespējas lielāku progresu pie uh, dažādajiem failiem reformu pakotnē. Attiecībās failiem, kur sarunas notiks ar Eiropas parlamentu, mēs ceram, ka sadarbība būs labā. Attiecībā uz ASO uh, izveidī par Eiropas uh, patvērumu aģentūru jau ir uz, notikuši vairāki trilogi un tehniskās sanāksmes. Tāpat arī ir panākta vispārējais starpiestāžu vienošanās par vispārīgiem principiem. Tomēr vēl ir jāiegulda darbs šī teksta pabeigšanā, un tas tiks darīts Igaunijas prezidentūras laikā. Attiecībā uz Eirodak eh, tika panākta daļēja vispārēja vienošanās pagājušā gada decembrī. Maltas prezidentūra ir paplašinājusi padomas mandātu, bet daži jautājumi ir atkarīgi no citiem būtiskiem priekšlikumiem, kas vēl nav sagatavoti. Neskatoties uz to, mēs esam gatavi sākt trialogus ar Eiropas parlamentu jau jūlijā. Attiecībā uz Dublinas regulu mēs turpināsim strādāt pie tā, lai atrastu kompromisu, kā piemērot atbildīgumu un solidaritātes principus. Pēdējo mēnešu laikā ministri un vēstnieki ir uh, risinājuši um, jautājumus, um, lai panāktu vienošanos. Attiecībā uz dažiem aspektiem šī vienošanās ir panākta, bet uh, Mums vēl ir jāturpina darbs. Diskusiju laikā mēs esam um, pieredzējuši, kā šai vispārējai pieejai tiek sniegts atbalsts. Tas nozīmē, ka jaunā Dublinas regula un Eiropas Savienības patērama politika ir tikai divi elementi no šīs kopainas. Mums vajadzētu turpināt arī citu politikas jomu virzīšanu uz priekšu. Tā skaitā mums ir jāvēršas pret nelegulā, neregulārā migrācijas plūsmām ārpus Eiropas Savienības ir jānodrošina ārējo robežu pārvaldība, jāstiprina atgriešanas politika un jāsargā arī iekšējās robežas. Igaunijas prezidentūra pievērš lielu uzmanību arī visiem priekšlikumiem otrajā likumdošanas pakotnē uh, patvērumā sistēmas reformā. Līdz šim ir sasniegts ļoti ievērojams progress tehniskā līmenī attiecībā uz kvalifikāciju um, atbilstības priekšlikumu. Mēs vēlamies eh, virzīt uz priekšu Maltas prezidentūrā iesākto un ceram uz labiem rezultātiem, izskatot šo priekšlikumu kopā ar Eiropas parlamentu. Mēs eh, turpināsim izskatīt uzņemšanas nosacījumu direktīvu un uh, Eiropas Savienības uh, izmitināšanas ietveru. Ņemot vērā to, ka um, patvērumu procedūras regula ir ļoti komplicēta, uh, mēs eh, varam novērot, ka arī tehniskā līmenī šis darbs vēl nav pabeigts. Mēs eh, tāpat arī vēlamies apturēt sarunas pie priekšlikuma par um, regulu par drošām izcelsmes valstīm un turpināsim strādāt patvēruma, pie patvēruma procedūras regulas. Tagad par drošību. Diemžēl Nesen ir notikuši vairāki teroristu uzbrukumi, un tas nozīmē, ka apdraudējums vēl ar vienu ir ļoti liels. Pagājušajā mēnesī tika pieņemti padomas secinājumi, kur tiek norādīts, kā ir vajadzīga konkrēta rīcība cīnoties pret terorismu, naidu un vārdarbīgu ekstrēmismu. Kopā ar jums mēs mēģināsim samazināt šo apdraudējumu, bet šeit ir vajadzīga ilgtermiņa pieeja, um, apņemšanās un arī um, darbs, kas ir jāiegulda gan Eiropas Savienībai, gan dalību valstīm. Pēdējā padomas sanāksmē jūnijā iekšlietu ministri apsveica to, ka komisija ir izveidojusi augsta līmeņa grupu radikalizācijas jautājumos. Pavisam drīz tā sāks darbu pie dažādu variantu sagatavošanas Eiropas Savienības novēršanas un deradikalizācijas centra izveidēji. Kā savienībai mums ir ļoti skaidri juridiski un arī morāli pienākumi aizsargāt mūsu pilsoņus. Jūs noteikti ļoti labi apzināties, ka um, ārvalstu teroristiem ir pieejama ļoti plaša informācija, un tieši tāpēc mums ir jāstrādā pie tā, lai mēs varētu mm, nodrošināt Eiropas Savienības datu bāžu papildināšanu un piekļuves uzlabošanu. Mēs vēlamies eh, virzīt uz priekšu arī Schengenas informācijas sistēmas priekšlikumus, kas tika iesniegti 2016. gada decembrī. Šajos priekšlikumos ir paredzēts izmaiņas, kas ļaus apkarot terorismu. Cita starpā šeit ir arī paredzēts pienākums eh, sagatavot eh, SIS paziņojumu gadījumos, ja uh, ir radušās aizdomas par teroristu pārkāpumiem. Tāpat arī ir vajadzīgas pārbaudas, lai iestādes varētu savākt visu vajadzīgo informāciju. Prezidentūra turpinās strādāt ar šiem priekšlikumiem, uzskatot, ka tie ir prioritāri. Balstoties uz diskusijām, kas notika iepriekšējā padomu sanāksmē, un ņemot vērā arī viedokļu apmaiņu, kas ir notikusi darba grupu līmenī, mūsu mērķis ir panākt vispārēju pieeju jau rudenī. Tad mēs vismaz varēsim sākt starpiestāžu sarunas jau 2017. gadā. Lai uzlabotu drošību un robežu pārvaldību, jau ir paveikts eh, ļoti būtisks darbs, tāpēc, ka ir stājušies spēkā grozījumi Schengenes uh, robežu kodeksā, kas uh, nodrošina sistemātiskas pārbaudes uz ārējām robežām. Tāpat arī ir panākta vienošanās par entry-exit sistēmu, kas arī ir ļoti būtisks rezultāts, un cerams, ka to mēs varēsim paveikt jau šo trešdienu. Tāpat esam uh, panā, uzskatām, ka ir jāpanāc politiska vienošanās par Eiropas ceļošanas informācijas un autorizācijas sistēmu ETIES un par Schengens informācijas sistēmu SIS. Uh, Politiskas vienošanās panākšana par entry-exit sistēmu mums eh, bija ļoti būtiska, un mēs eh, ceram eh, sākt sarunas ar parlamentu pēc iespējas ātrāk. Mēs vēlamies panākt politisku vienošanos līdz prezidentūras beigām. Tāpat arī prezidentūra vēlas strādāt pie um, tā, lai tiktu uzlabota Eiropas Savienības informāciju sistēmas starpsavietojamība eh, robežu kontrolas migrācijas un drošības jomā. Padoma apsveic rekomendācijas, ko ir pieņēmusi augsta līmeņa ekspertu grupa. Jau no rudēns prezidentūra ir gatava sākt darbu ar parlamentu un ar komisiju, lai sagatavotu starpsavietojamības priekšlikumus. Mūsu mērķis ir likvidēt eh, tehniskās barjeras datos, kas jau ir apkopoti, un panākt, lai šos datus varētu labāk izmantot. Esošo datu labāka izmantošana samazinās vajadzību ievākt arvien vairāk datu. Šīm diskusijām noteikti nevajadzētu kavēt darbu pie likumdošanas priekšlikumiem, kas jau ir iesniegti, piemēram, ES, ETS un CIS. Domājot par starpsavietojamību, mm, pamata tiesība aizsardzība un datu aizsardzība noteikti būs prezidentūras prioritātes. Igauņiem ļoti patīk IT un starpsavietojamība, tieši tāpēc, ka tie nodrošina augsta līmeņa datu aizsardzību un arī ļoti lielu caurdzmību par datu izmantošanu. Mēs arī uzskatām, ka EOLīsa uh, kas ir aģentūra, kas strādā ar lielapmēru Eiropas Savienības informācijas sistēmām, ir jāstiprina, un tai ir vajadzīgs atbilstošs mandāts, lai īstenotu starp savietojumības risinājumus. Mēs jau esam uzsākuši darbu pie komisijas likumdošanas priekšlikuma, un mēs ceram, ka prezidentūrā izdosies panākt vispārēju padomas pieju jau līdz 2017. gada decembrim. Dāmas un kungi, godām Eiropas parlamenta deputāti! Es vēlētos uh, jums pateikties par to, ka uh, devāt man iespēju jūs iepazīstināt ar Eiro, Igaunijas pri prioritātēm, lai Eiropu padarītu par uh, drošāku gan pilsoņiem, gan apmeklētājiem. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. <laughs> Liels paldies, ministra kungs. Nezinu, kas notiek ar gaismām. Es nezinu, Krievija pieviens vai nē. Šķiet gan izteicos um, par ilgu. Jā, runājāt nedaudz par ilgu. Uh, Un visticamāk, Krievi būs pie vainas. Jā, bet nu labi, tā nav nekāda problēma. Galu galā mēs runājam par veselu jautājumu klāstu, ir ļoti daudz dosie, ko mēģinājam šeit aptvert. Nu, jebkurā ja gadījumā mums tikai pusstunda ir paredzēta uh, ļoti daudziem jautājumiem, kas ir ļoti sarežģīti. Nu, mēģinu tagad saprast, kurš ir pieteicies izteikties. Šobrīd uh, četri deputāti Sipeles kundze, Gomešs kundze, Pjorka kungs un Koelju kungs. Ja vēlaties izteikties, tad lūdzu šobrīd īstais brīdis pieteikties. Okay. Um, so those... Tiem, kas nu pat ir ieradušies zālē, sākumā minēju, ka tieslietu iekšlietu neformālajā padomē uh, pārsvarā tika runāts par Lībijas jautājumiem bet liela daļa strateģisko jautājumu, ko pieminēja ministra kungs, jebkurā gadījumā bija darba kārtībā, tajā skaitā, jā, starpsavienojamība un tā tālāk. Šodien visu noteikti neaptversim, bet gribēju tīri to pieminēt, ka prioritārie jautājumi ir Lībija un komisijas rīcības plāns, uzvedības kodeks. Arī tie zināmā mērā detalizēti tiks skatīti, tīri, lai būtu ieskats, kas noticis. Un, kā jau minēja arī ministra kungam, tad uh, šeit ir daudz kolēģi, kas strādājuši pie patvērumu dosē un citiem. Nu, re, tik tālu būtu ievads. Brigita Sipel, lūdzu, divas minūtes lūdzu visiem runātājiem. Thanks a lot, cheer. Liels paldies priekšsēdētāji, tas būs izaicinājums. Esmu pārliecināta, ka mums visiem ir daudz jautājumu, bet mēģināšu koncentrēties uz diviem vai trim svarīgākiem punktiem. Nu pat iepazinos ar preses relīzi tieslietu iekšlietu ministru izstrādāts dokuments, kas runāja par brīvprātīgu atgriešanu no Nigēras un Lībijas. Tādēļ pirmkārt gribētu jautāt, vai jūs lūdzu varētu izvērtēt, kādas ir jūsu zināšanas attiecībā uz izcelsmes valstīm, tiem cilvēkiem, kas uzturas Lībijā, kas ir nonākuši Lībijā darba nolūkos un šobrīd ir tur iesprostoti. Un, ja zinām, kas tās ir par izcelsmes valstīm, tad jājautā, ko darīt. Ne tikai, lai šie cilvēki atgrieztos savās izcelsmes valstīs, bet lai tiem būtu zināmas perspektīvas, lai nebūtu tā, ka viņi atgrieztos atpakaļ un tad atrastu vēl kādu iemeslu bēgt no savas valsts un nonākt citā drošā vietā. Un to tā tad iet šo pašu ceļu vēlreiz. Par Lībiju runājot esmu lasījis par uh, stiprinātu sadarbību un atbalstu Lībijas krasta apsardzei, bet zinām, ka Lībijas krasta apsardze, ja tā var teikt, ir zināmā mērā tāda apakšmilitāra aģentūra, tur mēs nerunājam par ierēģiem vien, par, ko mēs par to varētu teikt. Un uh, vēl kāds jautājums. Ir dzirdēts, ka ir cilvēki, kas strādā Lībijas krasta apsardzē. Uh, bet viņi esot sasaistīti ar organizēto noziedzību un zināmā mērā izmanto šo situāciju, ka cilvēki ir um, nonākuši tādās kā lamatās, iesprostot Lībijā, un tad nonāk, um, viņi tiek vai, vai nu piespiesti veikt piespiedu darbu vai, nu, zinām, veidu verdzību. Un par pārvietošanu runājot ko jūs um, darīsiet šajā jautājumā, paturot prātā, ka daudz dalībvalsts to neatbalsta? Un vēl divi jautājumi par drošību. Jūs runājat par radikalizāciju un deradikalizāciju. Manuprāt, uh, abi šie aspekti ir svarīgi gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Un jūs minējāt arī Eiropas centru, kas būtu šādiem mērķiem veidots. Vai jums ir kaut kādas idejas par to, kas notiek uh, dalību valstīs? Un cik lielā mērā šāds Eiropas centrs varētu panākt to, ka dalībvalsts vairāk ko dara šajās jomās, lai cīnītos, piemēram, ar cēloņiem terorismu pieaugumā. Paldies, Brigita! Kolēģi aicina tomēr visus mēģināt iekļauties divās minūtēs. Ana Gomeša. Thank you, minister. Paldies, ministra kungs, arī par Lībiju. Mārtiņs Koblers, vēstnieks, kas bija uh, uh, ģenerāla sekretāra īpašais pārstāvis Lībijā līdz pat pagājušā mēneša beigām. Viņš ir Vācijas vēstnieks, viņš ieradās pie mums ārlietu komitejā pirms trim nedēļām aptuveni un norādīja, ka Eiropas Savienība uh, apmaksā aizturēšanas nometnes. Tie, tās ir jāsauc par nometnēm, jo tieši tādas tās arī ir. Un tur nenotiek nekāds monitorings. Tādēļ gribētu jautāt. Eiropas Savienība un ministri šķiet uh, paļaujas uz UNHCR Lībijā un Starptautisko migrācijas organizāciju, bet augstajiem ANO pārstāvjiem viņiem nav nekādu biroju uz vietas. Ir daži cilvēki un daži sadarbības uh, projekti ar vietējiem. Tad gribētu jautāt, uh, kas uh, notiek, kā mēs uzraugām situāciju, lai nebūtu beigās tā, ka mēs apmaksājam aizturēšanas nometnes, kur notiek regulāri spīdzināšana un uh, citas šaušalīgas nodarbes. Es pati biju Lībijā 2012. gadā, redzēju, kā tur tas izskatījās tad, un nu, esmu pārliecināta, ka tagad situācija ir vēl ļaunāka. Un kāds ir monitorings, kāda ir uzraudzība, arī, piemēram, uh, lai pārliecinātos, ka uh, apmācām pareizi Lībijas robežsargus un krasta apsardzi. Uh, nevis padarām situāciju aizvien sliktāk, jo viņi ir apšaudījuši Itālijas kuģus, sakot, ka viņiem bija šķits, ka tie esot migranti. Tas nozīmē, ka ja būtu bijuši migranti, tad jau varēja šaut, tad viss kārtībā. Kādā veidā Eiropas Savienība var turpināt šo politiku, ja mums nav veidu, kā kontrolēt to, kas uz vietas notiek? Un vēl viens jautājums. Piektā naudas, pretnaudas atmaksāšanas direktīva. Uh, Igaunijas prezidentūra ir apņēmusies pielikt punktu šim procesam. Nu, vēl aizvien ir problēmas no iepriekšējām prezidentūrām ar trestiem, tādēļ ministra kungs jums tikai gribētu teikt, ka, nu, tiešām liekam visas cerības uz Igaunijas prezidentūru, pirms izdosies pieņemt piekto uh, naudas atmazgāšanas direktīvu rītdien. Paldies, Melena Bjork. Paldies. Gribētu pateikties ministra kungam par tikšanos uh, saistībā ar to dosjē, kur es esmu atbildīga pārvietošanas dosjē. Un tur mums bija iespēja runāt par mūsu paralēli veicamo darbu. Paldies jums par to. Un vēl gribēju ko piebilst Cipels kundzes jautājumam. 6. jūlija paziņojumā preses paziņojumā jūs norādījāt, ka stiprināsiet, veicināsiet uh, pārvietošanu no konflikta reģioniem. Gribētu saprast, Ko tas nozīmē? Tā ir Eiropas Savienības programma, kā nacionāli centieni. Vai tas atbilst uh, Eiropas Savienības Turcijas vienošanās um, saturam, tātad kādā veidā to redzēt? Tas būtu vērtīgi, to būtu vērtīgi zināt. Un par tieslietu iekšlietu padomu, te daži jautājumi mēs vairāki deputāti no dažādām politiskajām grupām kopīgi uzrakstījām vēstuli par savām bažām. Un pavisam īsi tikai minēšu, viena no mūsu bažām ir saistīta ar rīcības kodeksu, um, meklēšanas un glābšanas darbībās, ko veic NVO. Mēs uzskatām, ka vainot tos, kas glāb dzīvības, mums neļaus panākt nekādus progresu. Mums neizdodas. Mums nav Eiropas uh, glābšanas un meklēšanas operāciju. Parlaments ir uz to aicinājis nereiz vien. Un, ja iesim uz priekšu un turpināsim ierobežot glābšanas uh, meklēšanas operācijas, ko veic NVO, zaudēsim vēl aizvien vairāk mm, cilvēku dzīvību, mūs sauks pie atbildības, un tā arī būtu jābūt. Tādēļ nu, nevaram šādā virzienā strādāt. Kolēģi minēja par atbalstu tā sauktajai Lībijas krastāpsardzei, tā sauktā krastāpsardzes teiktu. Uh, Uh, ANO um, tieslietu tātad ierēģi ir ziņojuši par uh, briesmīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tādēļ iesaistīties šāda veida sadarbībā man šķiet ir um, um, nepieņemama Eiropas Savienībai nākotnē. Un noveigumā vēl pavisam īsi par mūsu atbildību nākotnē. Manuprāt, um, stūrakmeņi Eiropas Savienības migrācijas un patvēruma uh, politikai nākotnē nebūs robežas. Tā ir jābūt uh, solidaritātei un mums ir jānonāk pie šāda rez rezultāta. Tas ir jāpaturprātā komisijai, padomē un arī parlamentam. Un es Igaunijas prezidentūra izdosies šo uh, laivu tomēr pavērst pareizajā virzienā. Paldies, Koelju kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Ministra kungs, liels prieks jūs redzēt, jūs atkal satikt. Liels paldies par jūsu uzrunu. Paldies par to, ka tik visaptveroši ieskicējāt, kāds ir Igaunijas prezidentūras prioritātes. Jo īpaši gribētu koncentrēties diviem jautājumiem - jaunā Eiropas patvēruma aģentūra un Schengens informācijas sistēmas reforma. Kas attiec uz aģentūru, šeit ar nepacietību gaidu jūsu prezidentūras darbu, lai um, uz visiem laikiem pieliktu šim dosē punktu. Uh, Visi zinām, ka vēl aizvien ir jautājumi, kas jāatrisina, bet tajā pašā laikā nevaram kavēt, vai, kavēties vairāk ar galapstiprinājumu. Mums ir nepieciešama spēcīga patvēruma aģentūra uz vietas, un tā ir nepieciešama jau, tu, jau tūlīt. Par Schengens informācijas sistēmu šeit ir nepacietība gaida mūsu sadarbība arī uz prezidentūru. Esmu tiešām pārliecināts, ka tā ir arī jums prioritāte. Uh, Un tā kā man būs iespēja vēlāk šodien pēcpusdienas gaitā komitejā skaidrot, es tiešām uzskatu, ka šim parlamentu sasaukumam vajadzētu arī visai ātri nonākt pie rezultātiem. SIS var panākt drošību mūsu pilsoņiem tagad. Tādēļ mums ir jātiecas uz labu un uh, uh pamatoti efektīvu un ātru vienošanos un reiķinos arī ar jūsu sabarbību. Paldies! Paldies, Karlos! Elīša Laina. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Ministra kungs, sākumā vēlētos jūs apsveikt ar prezidentūru. Nu, jāsaka, tā gan aizsākās ļoti sliktos apstākļos. Ir pilnīgi nereāli, ka padome ir aizmirsusi savas saistības attiecībā uz pārvietošanu un arī diskusijas par Dublinas priekšlikumu. Viņi mēģina izvairīties no jebkādas solidaritātes izrādīšanas un padomē pat vairs netiek pārunāts komisijas priekšlikums. Es jums gribētu uh, jautāt. Jūs minējāt vairākas uh, tematus arī Dublinas kontekstā. Varbūt jūs varētu konkrētāk runāt, kas ir tie apakšjautājumi. Man šķiet, ka ir kaun, kauns, ka um, Eiropas Savienība var panākt vienošanos tikai par ārējiem aspektiem saistībā ar robežām un mūsu darbību. Pagājušās nedēļas rīcības plāns ir koncentrējis tikai uz eksternalizācijas jautājumu, uz šo atgriešanu, migrācijas kompakts un tā tālāk sadarbojoties ar Lībijas uh, krasta apsardzi, kas, kā jau vairāk kolēģi norādīja, kas šauj uz migrantiem. Ceturtdien biju Katānijā un uh, apmeklēju SOS vidusjūras kuģi, un nu varu teikt, ka vairāk nekā puse cilvēku uh, ir redzams, ka viņi ir cietuši no vardarbības Lībijā, tam ir uh, redzamas zīmes, tādēļ gribētu jautāt, kādā veidā mēs varam uh, tiešām uh, sliekties, iet šādu ceļu, ka cilvēkus mēģinam padarīt, uh, panākt, ka viņi uztur šajā valstī, kur ir uh, tik briesmīgi apstākļi. Uh, Esmu pilnībā pārliecināta, ka nedrīkstam rīkoties tā, ka uz, uzliekam šo atbildību NVO un atsakāmies no savas Eiropas uh, atbildības. Ir jānodrošina droši ceļi un uh, solidaritāte jāizrāda visām dalībvalstīm. Tas ir vienīgais veids, kā varam rīkoties un kā varam izvairīties no tā, ka Itālija un Grieķija tikai dažas valsts ir vienīgais uh, punkts, kur šie cilvēki tiek uzņemti Eiropas Savienībā. Paldies!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 Mariju Lorisdanu tikmēr igauņu valodā. Ceru, ka no igauņu valodas uh, tulkums būs nodrošināts, lai es varētu izteikties igauniski. Jā, vēlētos jautāt vienu lietu, ko jūs minējāt. Igaunija vēlētos uh, attīstīt visas šīs spējas un iespējas arī attiecībā uz datu apstrādi, lai šo informāciju varētu izmantot nopietnu lietu izmeklēšanai. Kādas, jūsuprāt, ir iespējas pātrināt bēgļu reģistrācijas un kontrolas procesus? Jo ir daudz cilvēku, kas pārmēr ilgi ir iestrēguši nometnēs, tīri tādēļ, ka trūkst ātruma reģistrācijas procesam. Otrakārt, jūs runājat par to, ka um, datu aizsardzība ir prioritāte, bet gribētu jautāt, jā, mums ir mazāk nekā gads piemērot uh, esošo datu aizsardzības regulu, bet jā, pašā laikā ir privātuma regula, kas uh, šobrīd komisijā tiek izstrādāt, arī būtu jāsāk īstenot jau nākamā gada maijā. Tā gribu jautāt, kādā veidā jums šķiet, ka padomu varēs uh, visu paveikt līdz nākamajai vasarai. Paldies! Liels paldies, Mariju! Lenārsa kungs, un tad vēlreiz Radeva kunga mēģināsim dot vārdu. Paldies! Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies uh, ministra kungam par to, ka pie mums esat ieradies. Manuprāt, turpmākajos mēnešos tieslietu iekšlietu jomā darba netrūks. Ar necietību gaidu mūsu tālāko sadarbību. Divi pavisam īsi jautājumi. Pirmkārt, starpsavienojamība. Es no sirds uzskatu, ka starpsavienojamība ir. Uh, jā, tā ir jābūt vienai no mūsu svarīgākajām prioritātēm turpmākajos mēnešos. Es arī zinu, ka pastāv vispārīgi rakstura bāžas, ir spriedzē, no vienas puses gribam pāriet uz papildus uh, spēcīgāku starpsavienojamību, no otras puses datu uh, privātums un aizsardzība, kas jāatgarantē šajās datu bāzēs. Vai jūs šeit nedaudz varētu plašāk pastāstīt, kas notiek, uh, kā plānojat pie tā strādāt turpmākajos sešos mēnešos? Otrakārt, migrācija un patvērumu jautājumu Manuprāt, visā migrācijas un patvērums atverā viena no tām svarīgākajām lietām, kas šobrīd vēl aizvien iztrūkst, ir atgriešanas politikas efektivitāte. Esam strādājuši pie Eurodak, esam strādājuši pie uh, Schengens informācijas sistēmas atgriešanas uh, elementiem, vai ir vēl citas papildus idejas, pie kā plānot strādāt turpmākajā pusgadā, lai pārliecinātos, ka atgriešanas uh, politika ir krietni efektīvāka mūsu patvērumu politikas daļa. Paldies! Paldies! Vai varam uzklausīt Radeva kungu? Vai tehniski viss atrisināts? Liels paldies priekšsēdētājiem! Ministra kungs, viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībai ir migrācijas krīze. Esam par to runājuši ļoti sen un ilgi. Grieķija, Bulgārija, Itālija ir robežvalstis un tās ir tās, kas sastopas ar nopietnu migrācijas slogu tīri geogrāfiskā, at, geogrāfiskās atrašanās dēļ. Esam jau ilgi diskutējuši par to, ka būtu jāgroza Eiropas patvēruma likumdošana, jo īpaši uzņemšanas sistēma. Situācija šobrīd Itālijā apstiprina, ka mums ir nepieciešami ātri un ilgtermiņa pasākumi, lai varētu uzņemt uh, patvērumu meklētājs uz Eiropas robežām, Eiropas saimnības robežām. Tādēļ es aicinātu jūs darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai pavisam ātri tiktu pieņemta vispārīgā pieeja Dublīnas regulas grozīšanai. Tas ir tas, kā izcelsmes valsts un tranzītu valsts varēsim pārliecināt, ka izrādām solidaritāti bet grozījumi Eiropas Savienības likumdošanā tiem ir jāiet roku rokā ar atgriešanas procedūru uzlabošanu, jo ir cilvēki, kam nav tiesiskā pamata uzturēties vairs Eiropā, un viņi ir pavisam ātri jānosūta atpakaļ vai no izcelsmes valstīm vai tranzītu valstīm. Es patiešām ceru, ka termiņi no atteikuma līdz atgriešanai tomēr saīsināsies kādā brīdī. Liels paldies! Paldies! Vojt kungs ir pieteicies izteikties, iepriekš jūs nepamanīju, lūdzu, jums vārds. Danke, Herr Vorsitz. Jā, paldies, priekšsarētāji ministra kungs. Jūs pamatoti sacījāt, ka mums ir jāizsargā mūsu iedzīvotāji, bet kopš šīs pēdējās nedēļas nogals mēs zinām, ka tas nav iespējams visās Eiropas valstīs, jo Vācijā uh, G20 samits parādīja, ka 20 tūkstoši policisti bija spējīgi tikai samitu aizstāvēt, nevis Hamburgas iedzīvotājus. Jūs runājat arī par to, ka īslaicīgi tiks atjaunots robežu kontrols. Vai jūs domājat atjaunot robežu kontrols eh, arī tad, kad būs attiecīga radikāļu datu bāzē, lai varētu priekšlaicīgi apturēt šādus eh, vardarbības uzbrukums, nevis ļaut Eiropas iedzīvotājiem tos piedzīvot. Thank you, colleagues, for, um... Jā, paldies, kolēģi, par lielisku iekļaušanos laikā un koncentrēšanos uz galvenajiem punktiem no neformālās uh, ministru sanāksmes. Un tagad aicināšu ministru kungu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un izteiktiem komentāriem. Sorry, there, Vai vēl kāds vēlējās izteikties? Jā. Jūs it kā pamājāt man, kā redzējāt mani. Thank you very much. I thought... Jā, nu paldies. Jā, es acīm redzot, eh, esmu tik nemanāma šeit. okay, fast, chair. Jā, pavisam ātri. Vai runājot par debatēm pēdējās divās nedēļās par lielu bēgļu pieplūdumu Itālijā, redzam atbildi no Francijas, Vācijas, Itālijas un Eiropas komisijas kas vērsta uz NVO un viņu kuģiem, kas glābi cilvēkus tuvu Lībijas ūdeņiem. Vai jūs varētu savu viedokli paust attiecībā uz kodeksu, kas būtu jāievēro NVO, kāds būtu šāda kodeksa mērķis? Vai tas ietekmētu vai neietekmētu komerc kuģus, kas atrodas reģionā? vai paredzat drošas ostas, kas būtu tuvu Itālijai? Runāju par Tunisiju, bet es saprotu no saņemtajiem dokumentiem attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu, ka vienošanās ar Tunisiju īsti nevirzās uz priekšu. Ko tad Eiropas Savienības padomas prezidentūra varētu pateikt šajā jautājumā? Pārvietošana. Te šobrīd ir jūlijas. Septembrī būs divi gadi. Mēs īstenojam izmēģinājumu projektus, 160 tūkstoši cilvēku pārvietošanu. Tas pat tuvu nav realizējies. Kādas ir jūsu idejas attiecībā uz to, kas notiks pēc septembra? Un visbeidzot par starpsavienojumību. Mana grupa cenšas apvienot eh, viedokļus, tuvoties, bet es mēģinu saprast, vai jūs plānojat arī obligātu automātisku datu apmaiņu, jeb tomēr dalību valstīm būs iespējams pateikt, ka mēs automātiski to neveiksim un uh, Eh, piemēram, neveiksim arī apmaiņu ar visiem Eiropas Savienībā. Priekšsēdētājs, es atvainojos, ka nepamanīju jūs iepriekš. Ministra kungs, eh, jums būs iespēja atbildēt. Un eh, attiecībā uz nākamajiem runātājiem, pie nākamajiem punktiem, es saku paldies jums par pacietību, jo mēs mazliet kavējamies. Vēlos sveikt arī Bulgārijas iekšliet ministrijas uh, delegācija, kas kopā ar Radevu kungu ir ieradušies. Sveicu jūs mūsu komitejas sanāksmē. Bulgāri ļoti aktīvi gatavojas nākamajai prezidentūrai jau. Sveicam jūs! Un ministra kungs, beidzot jums ir iespēja atbildēt uz jautājumiem. Good times. lugupeetud parlamendi liikmed godātie parlamenta deputāti. Vispirms es vēlos pateikties tik daudziem no jums, ar kuriem esmu jau ticies, jo jūs esat pildījuši referentu vai ēnu referentu pienākumus svarīgos tiesību aktu priekšlikumos. Un tas man ir ļāvis eh, lielā mērā saprast, kā darbojas Eiropas parlaments, kādas ir prioritātes un kādā ātrumā mēs virzamies uz priekšu, kādā tempā. Jautājumi lielākoties būtu iedalāmi trīs galvenajās kategorijās, tāpēc es centīšos sniegt savas atbildes kopsavilkumā pa šīm kategorijām. Tad tādējādi es varētu aprakstīt eh, to, kādas ir mūsu prezidentūras ambīcijas šajās jomās. Sākšu ar vissvarīgāko jautājumu kategoriju. Zipels kundze un arī daudzi citi pieminēja šo tematu, es nesaukšu visus vārdā. Mēs runājam par Itālijas rīcības plānu, migrācijas eh, reformu. Itālija tik tiešām vērsās pie Igaunijas pirms desmit dienām. Tātad dažas dienas pirms mūsu neformālās sanāksmes, un Itālija lūdza mūs iekļaut šo punktu darba kārtībā. Mēs strauji reaģējām pēc pāris dienām Itālijas, Francijas, Vācijas un Eiropas komisijas diskusijas notika. Tās notika eh, Parīzē. Jā, mēs eh, esam eh, pilnībā informēti par šo diskusiju saturu. Mēs jau zinājām, ka būs izskatīts Itālijas jautājums, jeb rīcības plāns, kā vissvarīgākais punkts Tallinā paredzētajā sanāksmē. Vēl viena lieta, ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, ka mēs nevarējām pieņemt par šo punktu nekādu formālu lēmumu, jo tā bija neformāla sanāksme, bet mēs atzinīgi izteicāmies par šo rīcības plānu kā tādu, un cita starpā tika runāts arī par NVO. šobrīd es varu apstiprināt, ka temats eh, bija tiešām ļoti aktuāls, notika karstas debates par šo punktu, bet tas ir rīcības plāns Itālijai, kodeks nevalstiskām organizācijām Itālijai. Protams, ka es vēlētos arī citu Eiropas Savienības dalību valstu līdzdalību. Līdz ar to mēs plānojam organizēt sanāksmes dažādās darba grupās, balstoties uz šo rīcības plānu. Un cerams, ka visi citi arī piedalīsies. Tas, eh, kā mēs sapratām šo jautājumu, eh, tas bija par to, kā labāk koordinēt šo sanā, sadarbību ar NVO, nevis ierobežot viņus. Mēs skatījām jautājumu, kā koordinēt. Vēl viens piemērs, kur minēja arī Tallinā. Ja ir meža ugunsgrēks un to dzēš Um, profesionāļi un brīvprātīgie, jeb NVO, tad ir jānodrošina sadarbības ap šīm divām cilvēku grupām, jo savādāk vienkārši tas beigsies ar to, ka mežu vairs nebūs vispār. Līdz ar to arī šeit ir tāds pats mērķis - nodrošināt sadarbību starp NVO, kas glāb jūrā cilvēku dzīvības, un, protams, ka mēs netaisāmies izdarīt spiedienu uz NVO, uh, tādā veidā, ka viņi nespētu īstenot savus uzdevumus. Es neredzu nekādu iemeslu tā rīkoties. Nu, es pieņemu, ka varbūt ir kādas spekulācijas par šo jautājumu, bet kas attiecas uz neformālo sanāksmi, tad es neredzu nekādu iemeslu šādai diskusijai. Tālāk par Lībiju. Situācija Lībijā. Skat, runājot par eh, Lībijas krasta apsardzi Mm, ja mēs runājam par politisko varu tur, tad mums ir zināmas šaubas. Bet mums ir nepieciešams risināt Lībijas jautājumu, mums tas patīk vai nē. Mēs tad nerunājam par vidus jūrā esošu jūras robežu, bet mums jādomā vairāk par Lībijas robežu uz dienvidiem. Jo tā ir tā vieta, kur cilvēki iekļūst Lībijā. Viņi nenāk tikai no Ziemeļāfrikas. Viena no lielākām plūsmām, piemēram, nāk no Bangladešas. Un viņi šķērsot tuksnesi. Tur ļoti daudz arī iet bojā šai ceļā. Līdz ar to šobrīd mums ir īstas iespējas eh, šo procesu piebremzēt. Lai mainītu situāciju, mums ir jāatrisina Lībijas problēma. Kā jūs zināt, Eiropas Savienībā ir izveidots Āfrikas Trusta fonds tieši šim mērķim, un um, esmu pārliecināts, ka ir nepieciešams lielāks finansējums no dalību valstīm, lai varētu virzīties uz priekšu. Mums ir jānodrošina labāka sadarbība ar cilvēkiem, kas jau atrodas uz vietas, un mums ir jāveic apmācība, un tam vien būs nepieciešama vairāki desmiti miljonu eiro. Ejam tālāk. Solidaritāte. Protams, ka tas ir saistīts atkal ar Itālijas jautājumu, bet tas mums ir jāsadala divās daļās. Itālijas jautājums radās salīdzinoši negaidīti, bet dienas otrajā daļā mēs apspriedām solidaritāti, uh, runājām par Dublins regulas reformu, par atbildību. Mums ir nepieciešams skatīt šīs lietas kopā. Tas ir tas, kā es to redzu šobrīd. Nu, varbūt ilgtermiņā tas būs jānodala, bet Itālijas krīze varētu likt mums diezgan īsā laikā īstenošos plānus. Un visa šī aktivitāte varētu balstīties uz Dublins regulu. Mēs zinām, ka visas, visi šie aspekti saistībā ar Eiropas patvērumu sistēmas reformu virzās uz diskusiju noslēgumu. Mums vajadzētu būt vairāk vai mazāk gataviem, tuvojoties trialogu sarunām. Viss lielākais, aktuālākais jautājums, protams, ir tieši par solidaritāti. Un esmu pārliecināts, ka tas, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir ļoti atšķirīgi piesolidaritātēm, varētu radīt strīdīgu situāciju. Un tas varētu radīt arī zināmas domstarpības, jo mums ir jāatzīst, ka dalību valstis ir suverēnas. Mums ir jāatceras, ka ļoti efektīva atpakaļ nosūtīšanas politika šiem cilvēkiem, kuriem nav tiesības uz starptautisko aizsardzību Eiropas Savienībā, plus spēcīga ar valstu robežu apsardzība, ļaus mums saņemt spēcīgāku mandātu, virzīt lietas uz priekšu, kas nozīmē to, ka tās dalība valstis, kas solidaritāti neskatās tā kā citas, Un, ja komisija īstenotu savus pasākumus pret šīm dalību valstīm, nu tad eh, jāskatās, kāda būs šie lēmumi, kāda būs ietekme. Bet es tik tiešām vēlētos, lai Eiropas Savienības dalību valstis vēlētos pašas virzīties uz priekšu, balsoties uz solidaritāti. Un to es arī centīšos panākt tuvākajos mēnešos. Mums ir nepieciešama labāka izpratne par solidaritāti Eiropas Savienībā. Dublins regulas reformu nevar atlikt. Šodienas globalizētajā pasaulē šī krīze, kuru mēs pieredzam e, Itālijā, var notikt jebkur, ne tikai pie vidus jūras, bet arī daudz vairāk uz ziemeļiem. Un tagad pievērsīšos Igaunijai svarīgam jautājumam - starpsavienojumība. Vispirms vēlētos um, nu, apliecināt jums, ka 21. gadsimtā tā ir vienīgā iespēja virzīties uz priekšu cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Mums jārīkojas ātri un efektīvi. Tas nozīmē, ka mūsu tiesību sargājušām iestādēm ir jāspēj darboties ātri un efektīvi. Un to var nodrošināt tikai tad, ja ir labi funkcionējoša, efektīva datu apmaiņas sistēma. Bija daudz jautājumu saistībā ar datu aizsardzību. Un balstoties uz Igaunijas piemēru, varu apstiprināt, ka, ja tik tiešām ir labi organizētas datu bāzes, kas savstarpēji apmainās ar informāciju, ir iespējams kontrolēt situāciju, ir iespējams identificēt jebkuru šādu datu bāžu ļaunprātīgu izmantošanas gadījumu var izveidot atšķirīgus piekļuvas līmeņus atšķirīgām tiesību sargājušo iestāžu amatpersonām, lai informācija un datu un personu dati, kas ir iekļauti datu bāzēs, būtu maksimāli sargāti. Un tas ir iespējams izmantojot mūsdienīgus starpsavienojumu datu bāzes, kas darbosies labāk nekā atsevišķas datu bāzes, jo tad ir jādara daudz lielāks darba apjoms un daudz lielāks administratīvais sloks. Tagad runājot par galvenajiem dosjē, EASO piemēram, kolēģis uzdeva par to jautājumu, vai ir iespēja virzīties uz priekšu pietiekami strauji. Tur, tā, tur, es domāju, virzība notiks ātri, uzreiz pēc vasaras pārtraukuma. Schengen informācijas sistēma tālāk, es saprotu, mēs tuvinamies eh, savās pozīcijās. Tas arī visdrīzāk nozīmē progresu rudenī. Tas, pat, tas pats attiecas uz ieceļošanas izceļošanas sistēmu un ETS. Ieceļošanas izceļošanas sistēma jau, principā, ir tajā punktā, kur tu līdzsāksies trialogi, un ETS eh, e arī ir ļoti tuvu Tad, kad panāksim vienošanos, tad eh, trilogi attiecīgi rudenī varētu būt. Ja mēs runājam par eh, šī centra pieeja, tad jāsaka, ka varu viennozīmīgi atbalstīt šo ideju. Centrs ir izveidots balstoties uz policijas sadarbību, kur notiek apmaiņa ar informāciju par dažādām tīmekļa vietnēm, kur tiek atbalstīts radikālisms. Es ar Oru Mopuls kungu devos uz Silīciju ielai pats, kur tikos ar dažām no lielākajiem eh, uzņēmumiem, sociāliem tīkliem Viņi jau ir radījuši datu bāzi un ir gatavi sadarboties, bet mums jāņem vērā, ka šie uzņēmumi atrodas savstarpējā konkurencē. Un viņi sadarbojas ar mums, lai panāktu šo radikalizācijas tīmekļa vietņu noņemšanu. Un vieglāk, protams, sadarboties ir ar vienu iestādi Eiropas Savienībā. Bet, nu, ja ir vēl dalība valstis, kas vēlas individuāli sadarboties ar šiem uzņēmējiem, protams, var to darīt. Mēs runājam par pretradikalizācijas, antiradikalizācijas tādī, pasākumiem. Tad vēl bija jautājums saistībā ar pārvietošanu no trešām valstīm. kā prezidentūras pārstāvim, tas ir mans uzdevums aicināt dalību valstis īstenot pārvietošanu. Šāda ranga sarakstā attiecībā uz pārvietošanas iespējām Igaunija pat ir aptuveni ranga vidū. Bet mēs vēlamies veikt intervijas Itālijā. Mēs sadarbojamies ar Itāliju, pašos hotspot centros varētu veikt intervijas, lai varētu pārvietot tālāk šos bēgļus. Nu, es atvainojos, ja bija kāds jautājums, eh, kas palika neatbildēts. Jautājumu kopā bija diezgan daudz. Un es ceru, ka šī diskusija turpināsies Un cerams, ka sadarbība tuvākajos mēnešos būs ļoti laba. Esmu pārliecināts, ka mēs ar jums, daudziem no jums vēl tiksimies un precizēsim, eh, kāda ir jūsu vīzija, skatījums uz krīzēm, uz eh, ilgtermiņa politiskajām problēmām. Paldies! Paldies, ministra kungs! Es domāju, ka daudzi no šiem jautājumiem, tā skaitīja Lībija, ir svarīgi jautājumi, kas eh, turpinās eh, būt svarīgi un 24. jūlijā Tunisē pasākums par Lībiju, tā kā esmu pārliecināts, ka deputāti vēlas saņemt informāciju arī turpmāk, tad e, noteikti mēs gaidīsim ziņas no padomas. Un par dosjē, protams, ir tik daudz šie dosjē, pie kuriem notiek darbs, mēs būsim pēc iespējas elastīgāk attiecībā uz atskaita atbildību, bet šī bija pirmā sanāksme, tā bija ļoti noderīga, un jūs kolēģis rītdien par tieslietu jautājumiem ziņos par naudas atmazgāšanas apkarošanu un citiem. Paldies, ministra kungs, paldies kolēģiem par disciplīnas ievērošanu jautājumu uzdošanā. Mēs jau kavējam, tāpēc iesim uzreiz tālāk pie ceturtā punkta. So we move to... Tātad uh, mēs uh, sāksim runāt par Eiropas Savienības vispārēju budžetu 2018. gadam. Es uh, atvainojos, ka um, skatīsim šo punktu novēloti. Dosim vārdu vispirms referentam, lai viņš mūs iepazīstinātu ar atzinuma projektu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, ceru, ka mums eh, izdosies visu pabeigt līdz eh, pulkstens 4.30, jo tad man būs jādodas uz pāna apakškomiteju. Tātad, domājot par vispārējo budžetu 2018. gadam, saistību un maksājumu apropriācijas ir samazināts par 17,8% un 22,7% attiecīgi sazinām ar 2007. gadu. 17. gadu. Es uzskatu, ka mēs varam uh, apsveikt elastīguma instrumenta izmantošanu, lai iekļautu apropriācijas trešajā kategorijā. Uh, 870 miljoni eiro tad, tad virs uh, griestiem, bet es neuzskatu, ka mums izdosies līdz ar to sekt visas vajadzības Eiropas Savienībā, jo īpaši iekšējās drošības uh, līdzekļi ir samazināti par 35,6% salīdzinot ar 2017. gadu. Mēs redzam, ka apdraudējums Eiropā pieaug, un mēs uh, varam rēķināties arī ar uh, ārvalstu kaujinieku atgriešanos no Sīrijas un Irākas, tāpēc, ka ISIS tiek apkarot šajās valstīs. Tieši tāpēc aģentūrām ir vajadzīgi resursi, lai tās varētu stāties pretī šim apdraudējumam. Uh, Izveidojot ETIAS sistēmu un entry exit sistēmu, mums ir jānodrošina vajadzīgais finansējums, lai mēs varētu pilnībā abas šīs sistēmas eh, īstenot. Tas ir ļoti būtiski drošības uzturēšana Eiropas Savienībā. Bez tam MF fondi arī ir uh, iztērēti. Komisija argumentē, ka uh, patvērumu meklētāju skaits eh, ievērojami sarūk. Iespējams, ka tas attiecas uz Balkānu ceļu, taču eh, centrālais vidusjūras ceļš eh, vēl ar vien tiek aktīvi izmantots, ierodas cilvēki no Ziemeļāfrikas, jo īpaši no Lībijas. Uzskatu, ka ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība nodrošinātu vajadzīgos resursus. Un mums ir tas jādara, ņemot vērā, ka pieplūdums varētu strauji palielināties. Uh, Iepriekšējā reize Eiropas Savienība nebija sagatavojusi budžetu šādiem gadījumiem, un tā rezultātā mēs saskārāmies ar situāciju, kur uh, vai, bija vajadzīgi mēneši, lai nodrošinātu kaut kādu kontroli. Tieši tāpēc mēs nedrīkstētu pārāk zemu novērtēt uh, budžeta vajadzības šajā sadaļā. Tagad es gribētu runāt par Eiropas Savienības aģentūrām tieslietu un iekšlietu jomā. Uh, Patiešām pozitīvi, ka komisija ir ieteikusi palielināt budžetu un nodibinām plānus lielākajai daļai aģentūru. Tomēr vairāku aģentūru vajadzības, diemžēl, netiek eh, nopietni uztvērtas. EULīs aģentūrai ir ļoti nozīmīga loma nodrošinot efektīvu un eh, rezultatīvu informācijas apmaiņu, ņemot vērā uh, Eh, tai uzdotos pienākumus, šai aģentūrai ir vajadzīgi eh, darbinieki. Te ir jādomā, piemēram, par eh, terorismu, kontrabandu un cilvēktirdzniecību. Visas šīs jomas kļūst arvien akūtākas, tieši tāpēc komisijai vajadzētu uh, apsvērt, vai darbinieku skaita palielināšana ir pietiekama. Es labprāt arī uzklausītu kolēģu komentārus par manu atzinuma projektu, un jebkurā gadījumā vienmēr esmu jūs rīcībā. Lielas paldies par darbu pie šī atzinuma. Uzreiz došu vārdu ēnu referentiem, tiem kolēģiem, kas ir ieradušies. Barbara. Barbara vispirms tautspartijas grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu apsveikt uh, referenta sagatavoto atzinumu projektu. Mēs visi esam viens prātis, ka Eiropas uh, komisijas uh, budžeta apgriešana šajās jomās ir patiešām nožēlojama un vajadzētu otrais izskatīt šo jautājumu. Es gribētu runāt par prioritātēm, kuras vajadzētu uzsvērt. Attiecībā uz MIV mums vajadzētu norādīt, ka šeit budžeta samazināšana nav attaisnojama, ņemot vērā, ka ir jānodrošina efektīva atgriešanas politika. Mēs redzam, ka pašreizējā posmā iespējams ir vajadzīgs mazāk finansējuma, tāpēc, ka patvēruma un migrācijas jomā nav pieņemti tiesību akti, jo īpaši nav pārskatīta Dublins regula. Tomēr mums vajadzētu aicināt komisiju uh, pildīt solījumus un vajadzētu sagatavot eh, budžeta grozījumu projektu, tik līdz kā Dublins regula tiks pieņemta. Tas ir jādara, lai nodrošinātu, ka ir pieejams eh, vajadzīgais finansējums. Tāpat arī uh, eh, ISF finansējums ir ārkārtīgi būtisks, un tas ir būtiski ne tikai, lai vērstos pret uh, kibernoziedzību, bet lai uh, apkarotu arī cita veida pārobežu um, noziedzību, tā skaitā terorismu un cilvēktirdzniecību. Runājot par tieslietu un cilvēktiesību aģentūrām, tām ir vajadzīgs adekvāts finansējums, un šeit es piekrītu vispārējiem uh, referentam. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par Eirojust uh, EULISA eh, e un CEPOL. Šo aģentūru vajadzības ir skaidri jāpauž. Es iesniegšu grozījumus attiecībā uz šiem aspektiem un es labprāt arī sadarbošos ar referentu, lai pabeigtu atzino projektu augustā. Paldies. Eh, tagad Silvija Gijoma, kas ir sociāldemokrātu ēnu referente. Paldies. Tieši tādā pašā veidā es arī vēlētos pateikties referentam par ieguldīto darbu, un tāpat kā Kudrītskas kundze, es arī vēlētos paust nožēlu par finansējumu samazināšanu drošības jomā 2018. gadā. Pat tiešām eh, trešā kategorija bija iegūsi ļoti daudz līdzekļu, ņemot vērā uh, uh, humanitāro krīzi, ar ko mēs saskārāmies iepriekšējos gados attiecībā uz migrantu pieplūdumu, bet šis samazinājums 2018. gadā ir milzīgs, tāpēc, ka netiek ņemts vērā tas, kas varētu notikt tuvākajos mēnešos attiecībā uz migrāciju. Un mūsu kolēģi, kuriem ir vajag visa vajadzīgā informācija par Itāliju un Lībiju, mums uz to ir norādījuši. Uh, Tāpat arī līdzekļi, kas tiek piešķirti aģentūrām, kas strādā migrācijas un iekšlietu jomā, mm, Tātad te ir runa ne tikai par EOLīs aģentūru. Mēs uzskatām, ka finā, šis piešķirtās finansējums noteikti nav pietiekams. Es arī iesniegšu vairākus grozījumus, jo es uzskatu, ka mums ir jāuzsver um, mūsu prioritātes migrācijas jomā, proti tā ir uzņemšana un pārvietošana. Lielas paldies, Silvija! Citu ēnu referentu nav no klāta, pēc ušu vārdu pāriem runātājiem - Žerārds Deprē. Merci, prezident. Paldies, priekšādātāji! Izteikšos pavisam īsi. Un sākumā es vēlētos norādīt, ka es piekrītu mūsu kolēģa uh, vispārējām nostādnēm, bet es gribētu jo īpaši izcelt divus elementus. Pirmais elements attiecas uz balsojumu, kas notika mūsu komiteja attiecībā uz Eirodak. Sofija Intvelda un es norādījām, kā mēs vēlamies, lai uh, Eiropola tiktu izveidot operatīvā vienība, kas varētu uzraudzīt informāciju un mēģināt novērst to, ka tiek, uh, tiek veicināta ļaunprātīga un vardarbīga attieksme pret bērniem. Mēs vēlētos nodrošināt vajadzīgos līdzekļus uh, Eirodak vajadzībām. Mēs balsājam mūsu komitejā par šo punktu. Tāpat arī es vēlētos atbalstīt kolēģis un arī Pīteru, kas izteicās par Eolīsā. Es uzskatu, ka pat, patiešām šeit ir varojama ļoti izteikta nepieciešamība. Šī aģentūra izveido un arī pārvalda ļoti nozīmīgu datu bāzi, kurai ir ļoti liela um, nozīme drošības jautājumos. Un tieši tāpēc uh, Eulīsa vajadzētu piešķirt līdzekļus. Un, uh, ja mēs paskatāmies, kas notika 2015. gadā, tad mēs. Uh, esam um, piešķīruši daudz vairāk uh, līdzekļu. 2016. gadā te bija 6 miljoni. Mums vajadzētu stiprināt EOLīs aģentūru un vajadzētu arī definēt kritērijus, kas noteikti ir jāievēro datu aizsardzībā. Kopsavilkumā priekšsēdētāja kungs es pilnībā atbalstu mūsu kolēģa Pītera mm, pamatnostādnes un es iesniegšu grozījumus attiecībā uz problēmām, kuras tikko aprakstīju. Paldies, Žerār, par jūsu analīzi. Pagājušā nedēļa padomē mēs eh, par to runājām. Tad, tad eh, mēs eh, pagājušā nedēļa runājām par papildu finansējumu EOLīs aģentūrai. Uh, Tagad uh, došu vārdu Pīteram. Varbūt viņam ir kādi komentāri par kolēģi teikto. Paldies, priekšādātāji. Es uh, vēlētos uh, pateikties kolēģiem un referentiem par viņu iekaudējumu. Labprāt arī iepazīšos ar grozījumiem, kas uh, ļaus aktualizēt uh, šo cinema projektu. Uh, jo īpaši Žerāra pieminētos un arī pārējos. Šķiet, ka ir eh, problēmas ar tulkojumu. Varbūt jūs dzirdat ne tādas balsis jums ausīs. Tad, tad vēlējos pieminēt, ka uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. jūlijas. Tas attiecas arī uz budžeta grozījumiem. Paldies, kolēģi! Vēlreiz atvainošos uh, visiem, kas strādā ar nākamo darba kārtības punktu. Mēs skatīsim šo punktu vēlāk. Tātad te ir runa par jaunu regulu, par Eirojust, ar ko mēs aizstāsim 2002. gada padomas lēmumu. Un šīs lēmums jau tika grozīts ar 2009. gada lēmumu. Es vēlētos norādīt, ka šīs regulas mērķis ir Lisabonizēt Eirojust un ieviest jaunu tiesisko bāzi. Šeit tiek domāts par Eirojust efektivitātes uzlabošanu, par eh, operacionālās e mm, efektivitātes veicināšanu, tāpat arī šeit ir runa par dalībvalstu parlamentu lomu. Tā kā mēs eh, jau esam iekavējuši, Aksel, es eh, nelasīšu visu šo garo ievadu. Uh, Došu jums uzreiz vārdu kā referentam, lai jūs iepazīstinātu ar savu ziņama projektu. Paldies, priekšādātāji! Attiecībā uz šiem atsevišķajiem punktiem un arī par pamatnosacījumiem, Eirojust iepriekšējos gados ļāva mums veicināt savstarpēju uzticēšanos un ļāva atbrīvoties no atšķirībām starp dažādajām tiesību sistēmām un tradīcijām Eiropas Savienībā. Tas ļāva ātrāk arī izsināt juridiskās problēmas, kas pastāv starp dažādām iestādēm. Un uh, iestādes dalībvalstīs ir izmantojušas Eirojust, lai uh, um, nodrošinātu savstarpēju atzīšanu, lai samazinātu atšķirības starp iestādēm un uzlabotu kriminālu vajāšanu pāri robežām. Bet ja eh, pašlaik mēs redzam, ka organizētā starptautiskā noziedzība ir ievērojami pieaugusi. Terorisms, bērnu pornogrāfija, kontrabanda, cilvēktirzniecība. Ja runa par šādiem noziegumiem, tad uh, Tie ir pārkāpumi, kas ir ārkārtīgi mobīli, kurus veids grupas, kas brīvi pārvietojas starp dalību valstīm, kur ir iesaistīti cilvēki no vairākām dalību valstīm. Un, ja tā varētu teikt, tā ir vīde, kurā mēs pašlaik dzīvojam. Tieši tāpēc Eirojust ir ārkārtīgi būtisks, lai uzlabotu tiesu sadarbību un uh, tieslietu iestāžu uh, attiecības starp dalībvalstīm. Un tāpat arī tas ļauj nodrošināt labāku izmeklēšanu konkrētos gadījumos. Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, un tātad šeit ir runa par aģentūru tieslietu sadarbībā. Šis priekšlikums uh, ir spēkā jau kopš 2013. gadā. 2015. gadā e, padomi nāca klajā ar vispārējām nostādnēm, un e, te bija runa par um, Eiropas prokuroru biroju. Vēlētos norādīt, ka starp Eirojustu un prokuroru biroju ir ļoti cieša saikne, un ņemot vērā šo kavēšanos, tad uh, um, prokurora birojas nevirzījās uz priekšu tik ātri, kā mēs sākumā cerējām. Tieši tāpēc ar šo ziņojumu projektu es nogaidīju. Es eh, vēlējos, lai regula atbilstu tātad parastajai likumdošanas procedūrai un parlaments būtu iesaistīts tiesību aktu sagatavošanā, uh, gatavojot eh, veselu ziņojumu. Līdz šim tas nebija iespējams, bet eh, tagad mēs esam saņēmuši zaļo gaismu. Tātad attiecības, un tagad atgriezīšos arī pie Eirojusta un ģenerāla prokurora biroja. Tātad tas bija pats svarīgākais punkts, un tieši tāpēc mums arī bija jāgaida. Izvēlētā procedūra bija Eirojust, un eh, komisija jau ir apspriedusies ar ēnu referentiem. Uh, Attiecībā uz uh, visu ziņojumu es uh, kā referents esmu iepazinies ar padomes nostāju un es esmu pielāgojies uh, šai padomes vispārēji nostādnē savā ziņojumā. Parlaments ir nācis klajā ar vairākiem priekšlikumiem attiecībā uz Eiropas eh, ģenerāla prokurora biroja izveidi, un tieši tāpēc būtu arī jāreformē uh, Eirojust aģentūra. 86. pāntā līgumā ir runāts par to, ka um, Eirojust būtu jāseko ģenerāla prokurora biroja izveidei. Diemžēl Tikai 20 dalībvalstis ir devušas savu apstiprinājumu. Ziņojumā ir rakstīts 19 dalībvalstis, bet pa šo laiku ir pievienojusies arī Itālija. Un tātad šīm 20 dalībvalstīm ir interese par dalību pastiprinātajā sadarbībā. Eiropas ģenerāla prokurora biroja izveide būtu noteikti apsveicama, katrā ziņā es to uztvertu pozitīvi, bet uh, Jebkurā gadījumā šeit kā priekšnosacījums ir eh, proporcionalitātes un samērīguma principu ievērošana. Un eh, krimināla izmeklēšana jebkurā gadījumā ir jānotiek dalībvalsts līmenī. Pastiprinātā sadarbība ir jāveic eh, tikai tad, kad ģenerāla prokurora biroja izveide balstās uz vienbalsīgu lēmumu. Tā kā pašlaik šāda lēmuma nav, mums vajadzētu mēģināt, un šeit varbūt daži kritiski vārdi, mums vajadzētu padomāt par kompetences sadalījumu starp uh, Eirojust un dalībvalstīm. Šai kompetencijai vajadzētu uh, būt pilnīgi skaidrai, tā lai nebūtu nekādu caurumu, un no otras puses arī funkcija dubultošanās. Ņemot vērā to, ka Eiropas eh, ģenerāla prokurora birojas nebūtu pilnībā atbildīgs par tādiem nodarījumiem, kas ietekmē Eiropas Savienības resursus, eh, tam būtu tikai daļēji kompetence, tad es vēlētos šeit norādīt uz eh, atbildības sfēro konfliktu. Un Tāpēc arī vajadzētu koncentrēties uz kompetences sfēru noteikšanu. Ziņojumā arī ir norādīts, ka Eirojust būs atbildīgs par mm, pārkāpumu izmeklēšanu, kas ietekmē Eiropas Savienības finanšu stāvokli, arī tādos gadījumos, kad ģenerāla prokurora birojam šādas atbildības nebūs. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, lai izvairīties no uh, Uh, caurumiem no tukšajām vietām atbildībā. Tātad tām dalībvalstīm, kas nepiedalās uh, pastiprinātajā sadarbībā, um, bet piedalās ģenerāla prokurora biroja izveidē, uh, šīm dalībvalstīm vajadzētu arī izskatīt lietas, kas attiecas uz Eiropas Savienības finanšu interesēm. Ziņojumā ļoti daudz punktu ir veltīts datu aizsardzībai, Un eh, šeit es vēlētos norādīt, ka padome ir nošķīrusi uh, operatīvi izmantojamos personas datus un uh, administratīvi izmantojamās personas datus. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot personas datu aizsardzības priekšnosacījumus tikai tad, ja šie dati tiek izmantoti operatīviem mērķiem. Ziņojumā, ko gatavo Kornelija Ernsta, kas attiecas uz 2001. gada regulu par eh, starpiestāžu datu aizsardzības jomu, Šeit tiek runāts arī par administratīvo jomu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu um, ņemt vērā šo priekšlikumu arī ēnstas ziņojumā. Eh, specifisks datu regulējums attiecas arī uz Eiropolu. Tas ir pēc 2016. Eh, gada regulas pieņemšanas. Un um, arī attiecīgi tas attiecas arī uz ģenerāla prokurora biroju. Es vēlētos vēlreiz norādīt, ka ņemot eh, vērā 45.2001 eh, regulu, mums nevajadzētu šeit paplašināt atbildības sfēru uz operatīvi izmantojumiem datiem. Tagad par Eirojustu organizāciju. Uh, Padome ir ieteikusi nodalīt operatīvos un administratīvos uzd uzdevumus. Tātad eh, šie administratīvie uzdevumi tiek eh, nodoti izpildu padomē. Es esmu pārņēmis eh, šo daļu arī savā ziņojumā. Eirojust ir jābūt efektīvai iestādēji. Tas ļautu arī Mm, dalībvalstu dalībniekiem piedalīties šajā izpildu padomē. Un eh, š, tas nozīmētu, ka uh, operatīvajām funkcijām netiktu atņemti resursi. Attiecībā uz komisijas dalību šajā izpildu padomē šeit ir ieteikts eh, mm, nosūtīt divus pārstāvjus. Es uzskatu, ka pietiktu ar vienu pārstāvi, jo tas um, uh, ir paredzēts arī Eiropol, un, manuprāt, ar to pietiek, un tieši tāpēc ieviesu šādus grozījumus ziņojumā. Vēl viens punkts par Brexit, par īriju un par Dāniju. Apvienotā karaliste un īrija nav paziņojušas, ka tās vēlētos piedalīties šajā regulā. Dānija arī nevēlas piedalīties eh, šajā regulā. šo valstu nepiedalīšanās, protams, mums ierobežos sadarbības iespējas, jo arī iekšlietu un tieslietu jomā ir ļoti būtiski, lai piedalās arvien vairāk valstu. Tieši tāpēc ar šīm valstīm vajadzēs vest sarunas par sadarbības līgumu slēgšanu. Es domāju, ka tas mums visiem ļoti palīdzētu. Paldies! much, Mr. Ross. Um, I'm going to go straight to the shadows. Es atvainojos, tagad došu vārdu ēnu referentiem. Silvija Ivona Kaufman. Vielen Dank, um, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam Voskungam. Viņa dosjē, kuru viņš ļoti pilnīgi prezentēja, ir ļoti svarīgs acim redzot, vasaras pārtraukumā būs iespēja iepazīties padziļināt. Un ceru, ka, nu, respektīvi priecājos, ka grozījuma iesniešanas termiņš ir pārcelts uz septembra sākumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo, kā jūs zinat, mēs principā tikai šo nedēļu vēl esam Briselē. Un es uzskatīju to par nepieņemumu pēc tam, ka tik ilgi šis desjē ir gaidījis uz savu apstrādi, tad uh, tik īsts termiņš nebūtu piemērots. Tā kā paldies par to. Foskungs jau norādīja, ka komisijas priešlikums ir četrus gadus vecs jau. Tikmēr daudz kas ir noticis jau. Eiropas prokuratūra, piemēram, un mēs arī bijām vienojušies, ka tad, kad būs skaidrs, uh, kā strādās Eiropas prokuratūra, tad mēs ķersimies pie Eirojust piemērošana Lisabonas līgumam. Bet jābūt piesardzīgiem, lai būtu skaidri nodalītas kompetences, nebūtu pārklāšanās un tā tālāk. Es domāju, ka mums šeit ir rūpīgi jāsako līdzi, lai abām iestādēm būtu skaidri nodalītas atbildības jomas. Viena lieta, ko vēlos īpaši izcelt, kas būtu jāņem vērā. Pa šo laiku ir notikusi Eirojust izvērtēšana 2015. gadā. Jā, mazliet eh, atšķirīgos apstākļos, bet domāju, ka šeit vajadzētu vēl paskatīties, vai no šī izvērtēšanas procesa, kas notika pēc komisijas priekšlikuma publiskošanas, un nu jau atkal divi gadi kopš tā brīža pagājuši, nu vai tur nevajadzētu tomēr paskatīties, uh, vai viss ir aptvērts ar tiem punktiem, kurus kolēģis Fos minēja. Un noslēgumā vēl piezīme par datu aizsardzības jautājumiem. Tur man jāatzīst, ka man vēl ir detalizēti jāpapēta šis jautājums dosjē. Pirmajā brīdī šīs atšķirības eh, man nebija īsti skaidrs, bet mums, protams, vēl būs laiks detalizēt to pārunāt. Paldies! Thank you, Silvija Vaughan. Paldies. Alde ēnu referents Natālija Grīsberga, vai jūs vēlēties izteikties, lūdzu? Merci, uh, merci, Claude. Paldies. Paldies, Claude. Arī es gribētu pateikties par to, ka mēs atkal ķeramies pie šī dosē, kas kopš 2013. gada nav mainījies un aiztikts, jo mēs gaidījām, kamēr tiks pabeigtas uh, EPO Eiropas prokuratūras normas, un tas ir gandrīz jau īstenots pat, ja tas ir vispār stiprinātās sadarbības satvarā, un tādēļ prieks strādāt pie šī ziņojuma. Tas ļoti svarīgi, jo tā rezultātā mums būs iespējas uzlabot uh, Eirodžest operatīvo darbību, un tas ir tiešām ļoti svarīgi pasaulē, kur kriminālās izmeklēšanas ir um, notiek pārobežu kontekstā. Uh, un ļoti augstu vērtēju Aksela Foss paveikto. Viņš pavisam nesen publiskoja ziņojumu. Darbs ir tiešām ļoti detalizēti noticis, un kā jūs norādījāt, tad mums būs iespēja tagad izmantot vasaras brīvdienas, lai vēl ko tur pielabotu. Daži komentāri trīs lietas, kas, manuprāt, būtu jāaplūko septembrim. Komentārs ir par pašu ziņojumu kā tādu. Viss paveiktais darbs ir ļoti mm, svarīgs skaidrojums un precizējums. Tie ir ļoti skaidri aprakstītas EPO kompetences un dažādās iestādes lai nodrošinātu tiesisko noteiktību sistēmā. Un līdzīgā veidā pozitīvi vērtētu arī skaidrojumus attiecībā uz Eirodžast un EPO, jo man šķiet, ka, jautājum, ka šis jautājums nav vienkārši, tādēļ būtu svarīgi šeit izdarīt nodalījumu. Bet um, ir svarīgi arī veidot šeit saiknes, un arī tas ir pietiekami būtisks uh, jautājums. Trīs lietas, ko gribētu minēt. Mūsu grupa plāno patiešām rūpīgi skatīties, kā pārliecināt, lai aģentūra sistēma būtu pēc iespējas eiropeiskāka nodrošinātu kopienas pieeju un kas attiecas uz procedūru. Arī šo jautājumu noteikti Alda grupā izskatīsim. Un vēl kāda lieta, Aksel, ko jūs minējāt. Tas, kā strādājam ar tām dalībvalstīm, kas būs EPO dalībnieces un kuras nebūs no otras puses, kā varam nodrošināt, uh, ka notiek um, efektīva komunikācija un nodrošinām pilnīgu sadarbību, pieņemot tos ierobežojumus, ko jūs minējāt savā secinājumā. Nu, tas pavisam tā īsi tas, ko darīs grupa šovasar, bet paldies vēlreiz jums par ziņojumu. Ļoti detalizēts, bet ļoti skaidrs tajā pašā laikā. Paldies. Paldies, Natalija. ECR ēnu referentam vārds lūdzu. E, Dārgie kolēģi, paldies! Sākumā gribētu pateikties e, referentam. Šis atzinuma projekts tiešām ir ļoti precīzs, skaidrs. Eiropas e, prokuratūra vēl nav um, tātad, stājusies spēkā un nav izveidota kā šāds Eiropas, kā orga, Eiropas organizācija balstoties uz vienprātības. Un tādēļ uh, Eirodžast ir nepieciešamas zināmas kompetences, ne tikai uh, iespēja stiprināšana visās šajās jomās, nu, kā piemēram uh, cīņa pret uh, kriminālu uh, noziegumiem, cilvēktiežniecība, um, kriminālu nodarījumi, pedofīlija. Šeit uh, tās valsts, kas uh, nepiedalīsies uh, Paturot prātā, ka būs valsts, kas nepiedalīsies EPO, tad ir uh, jābalstās uz šīs stiprinātās sadarbības starp Eirodžast un prokuratūru, un Eirodžast tādēļ nepieciešama attiecīgā kompetence šajos, šajās jomās un uh, pietiekams stabils pamats, kas noteikts līgumos. Es saprotu, ka referents var piekrist šim manam viedoklim. Un vēlētos pozitīvi vērtēt arī referenta viedokli attiecībā uz Eirodžas struktūru. Šī būtu iekšējā institūcijas uh, struktūra, kur um, būtu runa ne tikai par uh, sadarbību, bet arī uzticību dalību valstīm. Tikai šādā veidā, mm, šāda veida sistēma un sadarbība būs efektīva. Un, protams, tajā pašā laikā būs nepieciešams um, noslēgt sadarbības vienošanās ar tādām valstīm kā Dānija, Īrija, tām, kas nevēlas piedalīties pilnībā šajā projektā. Jo šāda veida sadarbība būs Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies! Liels paldies! Jāna Albrecht, lūdzu. Liels paldies! izsakos Eva Žolī vārdā. Viņa ir ēnu referenta, mēs sadarbojamies pie šī dosiem un arī pie Apple. Gribētu pateikties referentam par ziņojumu projektu. Eirodžast ir ļoti svarīgs spēlētājs, lai uzlabotu tiesisko sadarbību un sastarpēju uzticību starp dalību valstīm. Un varam piekrist arī ideja, ka Eirodžast pārskatīšanai ir jābūt atbilstīgai uh, Uh, Eiropas uh, publiskā prokuratūras uh, birojas, tātad šai nākotnes iestādei, un nedrīkstam nekādā veidā kavēt šīs jaunās svarīgās organizācijas izveidi. Manuprāt, ir tiešām ļoti svarīgi saskaņot EPO un Eirožust kompetences, lai pilnīgi skaidri un precīzi būtu definēta koordinācija un mēs izvairītos no potenciāliem konfliktiem ir jāgarantē cieša sadarbība starp šīm abām organizācijām un ir jāveido īpašas attiecības, nu, piemēram, dalība sanāksmēs, viedokļa apmaiņa. Eirodžast un EPO ir jāsadarbojas roku rokā nākotnē, ja vēlamies cīnīties ar pārobežu noziedzību tik efektīvā veidā, cik vien iespējams. Par datos, datu aizsardzības noteikumiem šeit prieks redzēt, ka uh, līdzīgi kā citās aģentūrās ir atsevišķi satvers datu aizsardzības normām. Un patiešām ceram, ka darbā pie šī dosjē mums izdosies jau pielāgot, uh, saskaņot arī ar to, ko vēlamies panākt jaunajā satverā Eiropas Savienības iestādēm saistošās normas datu aizsardzības jomā. Mums parlamentā šķiet, ka vajadzētu būt vienotam aizsardzības līmenim visās aģentūrās kā tas jau notiek uh, citās Eiropas Savienības struktūrās un iestādēs. Tādēļ būtu patiešām jauki, ja mēs varētu abas šīs lietas uh, savilkt kopā jau šajā regulā, kas iepriekšējās reizēs, nu, piemēram, Eiropola regulā mums neizdevās, un arī ar Frontex līdz šim tas nav izdevies. Bet, nu, darīsim visu, kas mūsu spēkos lai nāks klajā ar priekšlikumiem, grozījumu priekšlikumiem un ar prieku sadarbosimies pie šī dosē, lai panāktu pēc iespējas ātrāk progresu. Paldies! Paldies par izsaturošajām atbildēm no ēnu referentiem. Tagad vārds Valsa kungam. Labi, šķiet, ka ne tad vārds komisijai. Komisija pavisam īsi lūdzu, un tad došu vēlreiz vārdu Valsa kungam. Ed, sorry. Thank you very much. Liels paldies priekšsēdētāji, viss kārtībā. Arī sākumā gribētu pateikties referentam par paveikto darbu. Redzam, ka strādāts ir kārtīgs, sagatavojot šo ziņojumu varu teikt, ka lielā mērā varam atbalstīt piedāvātos priekšlikumus. Protams, nu nevar tagad runāt par pilnīgi visiem iesniegtiem grozījumiem, laika nav daudz un ziņojums arī pagaš. Tomēr divas lietas tīri politiska, varbūt eh, rakstura tādi principiāli jautājumi, uz kuriem īpaši gribētu tagad atsaukties Lība komitejā. Pirmkārt, gatavojot savu priekšlikumu saistībā ar aģentūras struktūru, Mēs balstījāmies uz vispārējās, uz, uz kopējās pieejas decentralizētajām aģentūrām, par ko vienošanās starp padomu parlamentu un komisiju tika panākt 12. gada jūnijā. Šī kopējā, šis kopējās pieejas mērķis ir nodrošināt konsekventu pieeju, pieņemot lēmumus dažādās aģentūrās Eiropas Savienības iekšēnē. Un viens no svarīgākajiem elementiem šajā kopējā pieejā, vismaz komisijas prāt, ir komisijai iespēja piedalīties augstākajā uh, Uh, lēmumu pieņemšanas procesa līmenī. Parasti tā būtu pārvaldības valde, Eiroģas gadījumā tā būtu kolēģija. Un uh, šajā, šī pieeja paredz, ka tā tad piedalās divi komisijas pārstāvi. Fossa kungs referents norādīja, ka to varētu kompensēt tas, komisija ir pārstāvēta valdē, bet, manuprāt, tas nav tas pats līmenis. Uh, valde, izpildu valdē sagatavo lēmums, kas jāpieņem kolēģijai, un ja komisija kolēģijai nav pārstāvēta, tas nozīmē, ka mums nav šīs tradicionālās uh, lomas, kā tā ir citās aģentūrās, un Eiropolā pārvaldības valdē ir komisija pārstāvēta. Nu, tas tāds jautājums tīri institucionāls nozīmes apsvērums, un tas mums būs visai svarīgs arī trialogos. Vēl kāda lieta, par ko gribētu runāt, saistībā ar datu aizsardzību. Tur Mēs iestātos uh, par Albrehta kunga pieeju. Mēs atbalstām kopēju pieeju visām aģentūrām attiecībā uz datu aizsardzības normām. Mūsu viedoklis ir bijis konsekvents kopš piedāvājam šo priekšlikumu, un tas ir, ka visi dati, kas tiek pārstrādāti Eirodžast, tiem jābūt vienā režīmā. Tas ir tas režīms, kas ir piemērojams visām aģentūrām, regula 45.2001. Un, protams, saprotam tajā pašā laikā, ka būtu iespējams nepieciešamas normas, kas papildinātu šīs vispārīgos noteikumus. Atsevišķi normas un bijām jau tās iekļaujuši arī savā priekšlikumā. Protams, tajā pašā laikā redzam saikni arī ar sarunām, kas jau turpinās par uh, to regulu, kas uh, aizvietoja 45.2001, un tur mums viedoklis būs identisks. Bet, ja kurā gadījumā pozitīvi vērtējam līdz šim panākto progresu. Uh, un ar nepacietību gaidām mūsu tālāko sadarbību ar Fosu kungu un pārējiem kolēģiem trilogos. Paldies! Just... Paldies! Tagad vārds Akselam rezumējums lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, un ich danke auch allen äh, Berichter. Paldies priekšsarētāji, paldies visiem äh, äh, referentiem un arī komisijas pārstāvjiem par sacīto. Nekas daudz man nav sakāms vienīgi tas, ka atlikām termiņu grozījumu priekšlikumiem uz septembrī, lai var mierīgi pie tā strādāt. Un paldies arī sekretariātam par labo darbu, ka mēs zaudējam tikai desmit dienas visā šajā procesē, procesā, kaut arī vairākas nedēļas iegūstam. Paldies sekretariātam eh, par eh, šādu priekšlikumu, kas attiecas uz datu aizsardzību. Tur, man liekas, ir saistībā ar Eiropolu un Eirojust, tomēr jāņem vērā specifika. Divdaļīgi dati, nu, tur ir jādomā, kā tur labāk tuvināt šīs lietas un sadalot to tā, ka eh, izējot no Ernsta ziņojuma par operatīviem datiem, tad es domāju, ka ir pamatoti izveidot šādu priekšlikumu, un tas arī saturiski būtu pamatota. Eirojust dzīvo no uzticēšanās, kuras uh, savā starpā izrāda dalību valstis, prokuratūras, un uh, Tāpēc varbūt vajadzīga tāds specifiskās regulējums, bet to, protams, detaļās vēl var paskatīties. Tomēr es vēlos brīdināt eh, un nepieļaut to, ka viss tiek mests vienā katlā, tā teikt, ka viss būtu vienādi skatāms. Es vairāk iestātos par diferencēšanu šajā jomā, lai varētu visu labāk pielāgot eh, attiecīgajiem nosacījumiem. Kas attiecas uz komisijas sacīto, zināma izpratne man ir, un pretīm nākšana viedoklim, ka vajadzētu vienādot lietas, bet krimināltiesiskajās iestādēs darba specifika tomēr nav pielīdzinām citām ES aģentūrām, līdz ar to to vajadzētu tomēr ņemt vērā, līdzīgi kā Eiropola gadījumā, arī šeit vajadzētu attiecīgi pielāgot darbību. Bet savādāk priecājos uz sadarbību nākotnē, konkrētāk septembrī. Un tad padomāsim, kā mēs detalizēt to visu vēlamies veidot, un man būs prieks, ja mēs varēsim to pēc iespējas plašāk, eh, balstoties uz vienprātību, apstiprinātu, tas parādītu arī labu atbalstu plašā līmenī, un tad ar eh, labu uh, atbalstu dotos trialogu sarunās. Paldies, Aksel, par tavu darbu. Paldies ēnu referentiem. Paldies visiem par klāt būšanu. Esam atgriezušies pie plānota laika grafika. Un varam pāriet pie 6, 7 un 8 punkta ap kopīgas apspriešanas. Jā, vai es pieminēju kolēģi jauno termiņu grozījumu iesaistīšanu? 4. septembris, tātad vēlreiz, tātad 6. rīties 8. punkts, 3 dosjē, visi par Schengens informācijas sistēmu. Un e, referenti prezentē savus ziņojumus. Koelio kungs un Lenārs kungs. Vispirms dosim viņiem vārdu, pēc tam komisiju. Uh, runās prezidentūra ēna referenti. Sāksim ar Koeljo kungu, tad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšu dažas sākuma piezīmes dzimtajā valodā. O sistema de informação de Schengen é a maior base. Jā, Schengens informācijas sistēma SIS ir svarīgākā datu bāze Eiropas drošībai. Pastāv vesela virkne datu, kas ir jāpārbauda, jāsalīdzina. Ja vēlamies identificēt pārkāpējus, tas ir svarīgi muitai, policijai, tiesu sistēmai. Līdz ar to vairāk kā 4 miljoni pieprasījumu uh, pagājušā gadā bija no dažādajām iestādēm, lai aizsargātu Schengen zonu, kas ir tik svarīga Eiropas Savienībai. Šī sistēma ir ļoti svarīga. Tiek sūtīti brīdinājumi starp atbildīgajām iestādēm, tādējādi tiek aizsargāts arī ārējās robežas un tiek sargāta iekšējā drošība Eiropas Savienībā. Tā tik tiešām ir, ka parlaments e, saka paldies komisijai par e, priekšlikumu, bet vienmēr ir iespējams veikt uzlabojumus. Un tie priekšlikumi, kurus esam šeit saņēmuši, bija jau pareizajā virzienā. Tas ļaus ātrāk rīkoties, lai uzlabotu cīņu pret noziedzību un daudz mētiecīgāk arī. Dalību valstis varēs ievadīt visu informāciju saulaicīgi, uh, un e, to varēs redzēt arī Eiropol. Tas palīdzēs aizsargāt mūsu bērnus, aizsargāt mūsu, bet ir iespējams strādāt vēl labāk. Piemēram, nolaupīti bērni, migrantu bērni, visi var tikt norādīti, jo robežu ķēsošana nedrīkst nozīmēt drošības samazināšanos. Mums ir ļoti svarīgi lai Schengens sistēma būtu droša. Tur notiek aizvien vairāk pieprasījumu, informācijas pieprasījumu šajā sistēmā, un ir jābūt spējīgiem reaģēt uz šiem informācijas pieprasījumiem. Tas ir īpaši svarīgi, ja mēs domājam par uzbrukumiem no ārpuses. Paralēli tam mums ir arī jāuzstāj, ka ir nepieciešama labāka, uzlabota sistēma, ir jābūt spēcīgākai datu aizsardzībai, bet, protams, ir nepieciešams arī paredzēt vajadzīgo finansējumu. Parlaments vienmēr ir iestājies par to, ka sistēma ir jātīsta tālāk, bet ir jāatrod līdzsvars starp brīvību un taisnīgumu. Un centralizētā datu bāze ir paredzēta Strasbūrā un vēl viena Austrijā. Komisija ierosina, ka visām dalību valstīm būs nacionālā kopija, kas ir savienota ar centrālo sistēmu. Es nedomāju, ka tas ir pareizais veids, kā to organizēt. Uh, parlaments vienmēr bijis skeptiski noskaņots par šādu risinājumu, un līdz pat šim brīdim komisija nav spējusi sniegt pamatojumu šādai e, politikas un pieejas izmaiņai. SIS 1 un SIS 2 gadījumā pat komisija pati bija pret šādu ideju. Turklāt šāds hibrīda risinājums ar nacionālajiem un centrālo līmeni netiek izmantots nevienā citā instrumentā, ne ieceļošanas, izceļošanas instrumentā, ne etis. Un tas arī nav savietojams ar augsta līmeņa darba grupas eh, darbu par informācijas apmaiņu. Ierosinu tāpat kā iepriekš parlamentam pieņemt pašreizējo kompromisu tās dalību valstis, kas vēlas nacionālo kopiju, tām ir jāļauj to darīt, bet tās, kuras nevēlas, tām nebūtu jāuzliek par pienākumu obligāti to darīt. Vienlaicīgi vēlos nodrošināt, ka centrālā sistēma var tikt galā ar visu, kas no tās tiek prasīts. Tāpēc prasu tās stiprināšanu, izstrādājot aktīvu risinājumu ar sistēmu Strasbūrā un Austrijā, kas darbotos paralēlā režīmā, Tādējādi varētu reaģēt uz pieaugošu pieprasījumu skaitu un nodrošināt nepieciešamo drošību, ka tās var darboties arī atsevišķi. Līdz šim vienīgie traucējumi centrālās sistēmas darbībā bija savienojumās ar centrālo un nacionālo sistēmu Mēs vēlamies, lai eh, šī drošība būtu lielāka. Tāpēc es ierosinu, lai komunikācijas infrastruktūra arī tiktu dublicēta. Tāpat ir nepieciešams jūlīza kompetence stiprināt saskaņā ar jauno tiesisko pamatu. Tālāk eh, reakcija uz terorismu komisija ievieš pienākumu izveidot brīdinājumus par visiem jautājumiem saistībā ar terorismu. Tomēr, kā es saprotu, problēma ir saistīta ar informācijas veidu un apjomu, kas tiek ievadīts, izveidojot šādu brīdinājumu. Tāpēc es esmu ieviesis pienākumu eh, apmainīties arī ar cita veida brīdinājumiem. Tas atļaus atrast vidusceļu starp obligātām pārbaudēm un ar viediem risinājumiem SIS būs rīcības datubāze, kas panāks eh, ekstrateritoriālu efektivitāti. Līdz ar to sistēmas efektivitāti ievērojami kavēs tas, ja pēc noklusējuma dalība valstis nevarēs darīt to, ko no tām prasa. Tāpēc es uzskatu, ka pārbaudas ir jāīsteno obligāti. Dalība valstīm nacionāla likumdošanā ir jāparedz nepieciešamība īstenot šādu brīdinājumu ievadīšanu un tikai nacionāla procesuālās tiesības var kalpot kā pamatojums to nedarīt. Kā es minēju, tā ir rīcības datu bāze. Tas nozīmē, ka Dalību valstīm jāapmainās ar pietiekamu informācijas apjomu, lai varētu rīkoties. Lielākoties ir nepieciešama arī informācija, kas neatrodas sistēmā, un tāpēc ir izveidoti nacionālai kontaktpunkti, kam ir e, jāsniedz papildu informācija. Kā parādīja nesenie teroriskie uzbrukumi, mums ir nepieciešams nodrošināt uh, ātru reakciju šādiem informācijas pieprasījumiem. Tāpēc es ierosinu samazināt atbildes sniegšanas termiņus no 12 stundām uz 6 stundām. Un tūlītēji atbildi terorismu gadījumos. Eiropola ir svarīgākais spēlētājs cīņā pret terorismu, tā sniedz kvalitatīvus izlūk datus dalību valstīm, bet var sniegt arī uh, Eh, tiešu atbalstu uzreiz uz vietas dalību valstīm. Tāpēc es ierosinu ar Eiropolu sazināties katru reizi, kad caur SIS nacionālā iestāde atrod kādu, kas saistīts ar terorismu. Kā jau to Žerārs Deprē kungs eh, norādīja kādā no iepriekšējām sanāksmēm. Tālāk migrācija. Mums ir jānodrošina, ka mūsu bērni ir aizsargāti, tāpēc es ierosinu, ka ja pazūd bērns, dalību valstīm pēc noklusējuma ir jāievieš SIS sistēmā brīdinājums. Turklāt mums ir jāizveido īpašs eh, brīdinājumu veids pazudušiem migrantu bērniem, jo pieņemoties spēkā migrācijas krīzei, Eiropola ziņoja, ka ir pazuduši 10 tūkstoši bērnu. Mēs eh, tāpēc varētu izveidot īpašu brīdinājumu kas atbilstu Eiropas parlamenta nostājai par Eirodak, eh, ka tiek izveidot šādu brīdinājumu bērniem pazūdot. Ceturkārt, aģentūras. Mums ir nepieciešams nodrošināt, ka arī aģentūras eh, gūs labumu no šīs datubāzes, tāpēc eh, Eiropol ir jāsaņem šī informācija, kā es jau minēju, bet arī Eirojust un robežsardzes saņemtu visu nepieciešamo informāciju. Un Frontex būs pieejama informācija par kopīgām operācijām. Piekārt, parlamenta loma. Komisija savā priekšlikumā ir aizmirsusi laikam, ka parlaments ir līdzlikumdevējs šajos jautājumos, visos jautājumos, kas netiek e, īstenoti e, pēc, pie šīs pieejas ir e, paredzēta ar īstenošanas aktiem, it īpaši tur, kur ir runa par biometrijas datu izmantošanu. Tāpēc es ierosinu Tad, kad ir runa par DNS un citiem biometrijas datiem SIS sistēmai, tad noteikumi ir jāievieš ar deleģētiem aktiem. Tas pats ir sakāms ar, par rokas grāmatu, kur būs aprakstīta uh, dalību valsts sadarbības principu. Un sastais pēdējais punkts - efektivitāte. Mēs visi esam vienisprātis, ka mums ir jānodrošina iedzīvotājiem drošība. SIS jau darbojas, Tā palīdz policijai un robežsardzēji uz vietas. Mums nevajadzētu gaidīt līdz nākamajai desmitgadēji, lai tiktu ieviestas jaunas iespējas. Komisija vēlas ne, atvērtu termiņu. Es tam nepiekrītu. Es uzskatu, ka pēc apstiprināšanas 12 mēnešu laikā jaunām iespējām ir jātiek ieviestām. Uh, Ņemot vērā izvērtēšanu, kas paredzēts SIS divos eh, tiesiskajos pamatos, eh, ir jāprasa arī parlamenta apstiprinājums. Ir jāņem vērā arī dalību valsts izvērtēšana, tīpaši, kas tiek veikts Schengens izvērtēšanas mehānismu ietvaros. SIS ir jāizvērtē katrā dalību valstī, un es tagad prezentēju jums šos divus priešlikumus kas, manuprāt, eh, būs kā virkne līdzsvarotu izmaiņu, kas var palīdzēs uzlabot sistēmu, rēģējot uz jauniem izaicinājumiem un aizsargājot mūsu iedzīvotājs no draudiem. Paldies, Karls! Lenārs Kungs tālāk. Aha. I just speak about the proposal for entering that's on in Schengen and as I wrote in the report. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šajā politikas jomā Eiropas Savienībā vajadzētu nodrošināt sabiedrības uzticēšanos Eiropas migrācijas un bēgļu politikai. Uzskatu, ka ja mums uh, neizdosies atgriezt nelegālos migrantus uz izcelsmes valsti, un šajā gadījumā tie ir 60% migrantu, tad uh, mēs nonāksim tādā situācijā, ka reālie bēgļi, kas patiešām uh, mēģina izkļūt no kāra un no vajāšanas, uh, būs cietēji, jo mēs nevarēsim viņiem sniegt vajadzīgo palīdzību. Uzskatu, ka ļoti būtiski to ņemt vērā, un tieši tāpēc arī ir labi, ka tiek ieviesti šādi trauksmes signāli. Tas ir mazs, bet ļoti nozīmīgs nozīmīgs solis uz priekšu. Ir vairāki konkrēti punkti, ko esmu ieviesis šajā ziņā projektā. Pirmkārtām ir jāaktualizē priekšlikums, ir jāņem vērā terorisma direktīva, kas tikko pieņemta, tāpat arī Eirodaka, kas paredz um, datu apmaiņu trešajām valstīm. Un, ja runa par atbildīgo iestāžu nozīmēšanu papildu informācijas apmaiņai, komisija savā priekšlikumā dalību valstīm nodrošina diezgan lielu elastīgumu, lai tās varētu uh, nozīmēt atbildīgo iestādi. Šengens informācijas sistēmā jau ir paredzēti šie dalībvalstu biroji, kas ļoti efektīvi darbojas, un tieši tāpēc es labprātāk nozīmētu šos birojus pār papildu informācijas eh, apmaiņas eh, kontaktpunktiem. Mums nav vajadzīgas papildu iestādes. Mums nevajadzētu palielināt birokrātiju, vajadzētu nodrošināt, lai šī sistēma efektīvi darbojas. Un, ja runa, piemēram, par uh, um, personām, kas tiek aizturētas uz robežas un kas nav iebraukušas Eiropas Savienības teritorijā, tad tās nevajadzētu iekļaut Schengens informācijas sistēmas datos. Tas pats arī attiecas uz gadījumiem, kad iestādes identificē kādu subjektu, kas nav izpildījis atgriešanas lēmumu noteiktajā termiņā. Uh, Bet, ja viņš neatrodas teritorijā, tad nu, nav jēgas apmainīties ar šādu informāciju. Tātad, ja kāds izbrauc no teritorijas, tad vienkārši pietiek ar to, ka tiek apstiprināta šāda izbraukšana. Domājot par efektivitāti, Schengens informācijas sistēma balstās uz darbībām, un ja dalībvalsts pieņem lēmumu apturēt vai atcelt um, izbraukšanas lēmumu, tad uh, Tas nozīmē, ka šie trauksmes signāli arī nebūs pieejami, lai pārējās iestādes dalība valstīs eh, mm, eh, neatrastos eh, nesaprašanā par šādiem lēmumiem. Domājot par parlamenta darbību, tad šeit ir runa par datu paturēšanu. Uh, Šī opcija tika prezentēta, tad, tad eh, tika prezentēta iespēja saglabāt datus par subjektiem piecus gadus. Priekšlikumā komisija nevēlējās to paturēt, eh, tika pieņemts lēmums uzreiz cēst datus tiklīdz kā subjekts ir izbraucis no teritorijas. Es nepiekrītu šim lēmumam, es uzskatu, ka mums ir jāiekļauj šis piecu gadu paturēšanas periods, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu sistēmas liederīgumu. Vēl pāris konkrētu punktu par komisijas priekšlikumu. Esmu runājis ar daudziem par atgriešanas lēmumiem un arī par Schengens informācijas sistēmu, un daudz uzskata, ka šeit slēpjas vairākas problēmas attiecībā uz uh, sadarbību atgriešanas jomā Eiropas Savienībā. Protams, ka tas ir ļoti nozīmīgs solis, un uh, Tieši tāpēc varbūt vajadzētu pārskatīt atgriešanas direktīvu kā tādu. Vajadzētu nodrošināt, lai daži no šiem lēmumiem, kas eh, sarežģīja sadarbību atgriešanas jomā, tiktu pārskatīti priekšlikumā pār atgriešanas direktīvu. Tāpēc es gribētu aicināt komisijas pārstāvjus eh, vēlreiz tātad to izskatīt. Pirms došu vārdu ānu referentiem. Es vēlētos arī uzklausīt uh, komisiju un prezidentūru. Jansens kundze. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties Koeļo kungām un Lenārta kungām par ļoti labi sagatavoto ziņojuma projektu. Uzskatu, ka tas ir ļoti labs pamats sarunām. Es īsnībā pat nevaru norādīt uz nevienu punktu, kur mums nesakristu viedoklis. Domāju, ka uh, Tā ir ļoti konstruktīva bāza dialogam. Es pat eh, nevēlos izmantot vārdu diskusijas. Uzskatu, ka nākotnē mums būs tikai dialogs runājot par šiem jautājumiem. Gribētu norādīt, Koļo kungs, ka jūs pat esat stiprinājis mūsu priekšlikumi. Mēs bijām daudz piesardzīgāki. Mēs eh, zinām, kur ir eh, šīs dalībvalstu robežas attiecībā uz informācijas apmaiņu ar Eiropolu. Tāpat uh, arī eh, šī ierobežojuma atbilžu sniegšanai. Attiecībā uz atbildēšanas laiku šīs atbildes ir atkarīgas arī no visām iestādēm, ar kurām ir jāsaskaņo lēmums, un dažkārt eh, šī atbilde netiek apstiprināta 12 stundu laikā. Mēs arī zinām, ka praksē Ja ir runa par terorismu, tad eh, šī reakcija ir nekavējoties. Viņi to uztver ļoti nopietni. Bet, ja kurā gadījumā mēs vēl apspriedīsim visas tīs detaļas un domāsim par to, kā mēs varētu stiprināt eh, šo biroju un arī citu iestāžu uh, efektivitāti, lai tās sniegtu atbildes pēc iespējas ātrāk. Par bērnu aizsardzību un migrācijas jautājumiem. Mēs piekrītam, ka um, bērni bez uh, pavadoņiem ir jāsargā īpaši, un pašlaik tie ir neredzami sistēmā. Tas uh, sastāda daļu no cīņas pret šo neredzamību, kas viņiem ir ļoti bīstama. Viens no priekšnosacījumam ir uh, pirkstu nospiedumi. Mums vajadzētu patiešām uzstāt, lai dalībvalstis uh, noņemt bērniem pirkstu nospiedumus, jo pretējā gadījumā šos bērnus nevar identificēt, ja viņi izvēlas citu vārdu, lai sevi identificētu. Tad, protams, šeit ir jādomā arī par nacionālas sistēmas priekšrocībām attiecībā uz pilnībā centralizētu sistēmu. Es uzskatu, ka šī ir vienīgā drošā datubāze Eiropā, un tā nav imigrācijas datubāze. Pārējās eh, centralizētās datubāzes ir imigrācijas datubāzes, tad Eirodak un um, entry-exit uh, sistēma. Ja SIS nes, nedarbosies, tad tas nozīmēs, ka no tā būs atkarīgas dzīvības. Ja SIS nav pieejama, tad uh, Iespējams, arī iekšējā robeža kontrola varētu tikt ieviesta, jo mm, nebūs vajadzīgās efektivitātes uz ārējām robežām. Eiropas Savienība tiešām ir atkarīga no SIS sistēmas, un tieši tāpēc mums vajadzētu padomāt, kā mēs varētu stiprināt SIS pieejamību. Te ir runa arī par uh, tehnisko pusi. Man ir patiešām jāatvainojas, jo savu atbildi mēs sniedzam novēloti, bet, ja runa par skaitļiem un faktiem, tad šis tīkls nebija pieejams centrālā līmenī. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti labs eh, pamats diskusijā. Mums ir jādomā par to, kā ieviest eh, šo centrālo sistēmu un vajadzētu nodrošināt pieeja dalību valstīm, kurām nav nacionālās kopijas. Vēlētos norādīt, ka Schengens informācijas sistēma tiek izmantota ļoti dažādās situācijās, tai piekļūst dažādas iestādes, un, protams, ka tas rada arī tehniskus sarežģījumus. Dalībvalstis, kurām nav nacionālās kopijas, ir ierobežotas sistēmas izmantošanā, jo tehniski uh, tās nevar izmantot automātisko datu atpazīšanas sistēmu. Tātad šīs dalībvalstis bez nacionālās kopijas saskarās ar problēmām. Man ir bail, ka ja šīs nacionālās kopijas nav, tad tiks izmantotas tehniskās kopijas, jo tad var veikt dažādu veidu pārbaudas, bet šīs tehniskās kopijas būs daudz grūtāk kontrolēt. Es eh, vēlētos arī komentēt Lenārta kunga teikto par atgriešanu. Tas bija apzināts lēmums. Mēs nenorādījām šo eh, vienoto iestādi. Ir vairākas dalība valstis, kur uh, Policija nav vienīgā, kas ir atbildīga par patvērumu lietām, un policija nav kompetenta šādu lēmumu pieņemšanā. Tāpat ir arī valstis, kur policijai pat nav piekļuves imigrācijas datu bāzēm un atgriešanas lietu pārvaldības sistēmām. Līdz ar to tas radītu ārkārtīgi lielu tehnisko slogu dalību valstīm. Tām vajadzētu sagatavot uh, tehnisko kontaktu ar imigrācijas datu bāzēm tiešsaistē. Tieši tāpēc mēs devām dalībvalstīm iespēju nozīmēt varbūt patvēruma vai imigrācijas iestādes, kas būtu atbildīgas par atgriešanas lietām, jo šīm iestādēm ir viss vajadzīgā informācija. Lenārd kungs, jūs pieminējāt arī, ka um, šī datu bāze ir atkarīga no darbībām, bet uh, Es sajūtu šeit tādu kā pretrunu. Jūs uzskatāt, ka atgriešanas trauksmes signāliem vajadzētu paturēt piecu gadu datu glabāšanas laiku. Te parādās atšķirības, piemēram, šis cilvēks var atgriezties pilnīgi legāli, vai arī viņš var atrasties teritorijā, un tad pirmā reakcija no policijas puses būtu, ka šis cilvēks atrodas teritorijā nelegāli. Mums eh, vajadzētu padomāt, kā izmantot citas datu bāzes, lai reģistrētu šo vēsturi. Varbūt tā varētu būt Eirodak vai Entry-Exit sistēma. SIS ir pirmā sistēma, ko izmanto amatpersonas, lai rīkotos attiecībā uz konkrētu individu. Uh, Šo atgriešanu nevar apstiprināt, un rīcība līdz ar to var kļūt apšaubāma. Iespējams, ka tas eh, šai personai nemaz nenāks par labu. Iespējams, viņš ir legāli atgriezies jau dalību valstī, mm, izsāsmes valstī, bet sistēmā viņš ir saglabājies eh, kā neatgriezies. Tātad mums, protams, ir vēl jārunā par vairākām detaļām. Lielas paldies! Varbūt prezidentūrē ir kas sakāms. Paldies! Godāmie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Vispirms es vēlētos apsveikt abus referentus par to, ka viņi tik labi pārzīnā Schengens informācijas sistēmu. Paldies arī par ļoti lielo ieguldīto darbu strādājot pie šiem priekšlikumiem. Mēs Ļoti priecājamies, kā jau norādīja ministra kungs savā uzrunā, par to, ka Eiropas parlaments Schengens informācijas sistēmu uztver par savu prioritāti, un jūs ļoti ātri virzāties uz priekšu, strādājot pie šīm failiem. Vēlētos norādīt, ka prezidentūras vārdā mēs noteikti turpināsim skatīt šos priekšlikumus kā viens no svarīgākajiem. Mēs esam apņēmības pilni Um, panākt SIS uh, uh, priekšlikuma virzības priekšu. Mēs uzskatām, ka operacionāla Schengenas informācijas sistēma ir Schengenas sistēmas pamats, un tas ļauj nodrošināt uh, brīvu cilvēku pārvietošanos, kas ir viena no lielākajām vērtībām Eiropas Savienībā. Mūsu mērķis ir panākt vispārējo pieeju padomē līdz oktobrim, un mēs ceram, ka uh, Mēs panāksim arī vienošanos ar Eiropas parlamentu, un starpiestāžu sarunas varēs sākties jau rudenī. Iespējams, mēs varēsim arī pabeigt šīs sarunas līdz šī gada beigām. Vēlējos jums sniegt arī īsu informāciju par pašreizējo situāciju padomē. Mums ir izdevies pabeigt otro sarunu kārtu. Tas notika jūlijas sākumā. Mēs esam arī paredzējuši sanāksmes jūlija beigās, lai varētu panākt vispārējo pieeju padomē. Es esmu diezgan liels optimists, bet, protams, ka vēl mums priekšā ir daudz darba. Ja institūcijas sadarbosies pie šī faila, un ja mēs ieguldīsim daudz darba, tad mēs arī varēsim sasniegt mūsu mērķus. Sadarbojoties padomē un parlamentam, mēs varēsim nodrošināt uh, drošību. Jā, patiešām jūs esat ļoti liels optimists, bet ja jūs nesat optimists pašā sākumā, tad, nu, kas tad notiks sešu mēnešu beigās? Dosim vārdu tagad tānu referentiem. Sociāldemokrātei Dalī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties uh, eh, Koeliju kungam un Enersa kungam runās par abiem dosjē kopā. Sākumā par uh, Koeliju kunga darbu. Mēs saprotam, ka Schengens informācijas sistēma ir viena no lielākajām uh, IT sistēmām pasaulē, un tādēļ uh, būtisks elements, lai atteiktos no iekšējām robežu pārbaudēm. Schengen zonā, un tādējādi tā ir ļoti svarīga loma, atvieglojot brīvu pārvietošanos no Schengen zonā. Sākumā uzslavēšu Koelju kunga ziņojumu kopumā. Manuprāt, tas ir uz pareizā ceļa mēģināt nodrošināt efektīvāku sistēmas darbību, aizvietojot netiešo saikni starp dalībvalstīm un SIS rezerves sistēmu ar tiešu saiti. Un tā kā Schengens informācijas sistēma ir būtisks uh, um, elements um, pārvietošanās iespējām ir būtiski, lai šī sistēma vienmēr būtu pieejama. Tādēļ atbalstu jūs priekšlikumu dubultēt uh, infrastruktūras nodrošinājumu starp dalībvalstīm un centrālo sistēmu, lai tādējādi sistēma būtu drošāka. Tomēr gribētu teikt, un jūs to labi jau zināsiet, tam visam ir paralēli lielas finanšu investīcijas, un šeit var piekrist lielāka sistēma, nozīmē lielāku finansējumu nepieciešamību. Uh, bet mēs visi zinām, cik tas sarežģīti mēdz būt. Tādēļ aicinu jūs visas komunikāciju līnijas saglabāt atvērtas, domāju, arī jūs šo problēmu atzināties, lai mēs visi kopīgi nonāktu pie kopīga risinājuma, par ko varam visi vienoties. Un kā lieta par uh, jautājumu, ko arī jūs uzsvērāt, par to, ka dalībvalsts nevēlas tās, kas nevēlas nacionālu kopiju, lai tām tāda nebūtu jāveido. Par to mēs gribētu papildus informāciju un pamatojumu, lai pārliecinātos, ka, visiem, eh, ka visi esam uz viena viļņa attiecībā ar šo priekšlikumu. Citi jautājumi ziņojumā arī pietiekami ja, mm, svarīgi. Pirmkārt, atbalstu jūsu aicinājumu uzraudzīt eh, privātu uzņēmējus, kuriem. Ja, jāveido datu bāze, ir nepieciešams spēcīgākas datu drošības garantijas, lai sistēmai būtu skaidri noteikts, kas tai var piekļūt. Tomēr šeit gribētu norādīt, ka mūsu politiskā grupa no, gribēs nodrošināt, ka te ir pilnīga atbilstība datu aizsardzības pakotnei, kas tika pieņemta pagājušajā gadā. Un vēl kāda lieta. Mums ir zināmas bažas par āru uzņēmējiem, ko piesaistītu dalībvalstis. Tomēr ja vien tas tomēr, ja tas tomēr notiks, mēs atbalstīsim jūsu pieeju. Turklāt gribētu uzsvērt, ka mums kā S&D grupai ir bažas par biometrisko datu papildus paplašināšanu, īpaši attiecībā uz uh, pirkšnospiedumiem un DNS. Par to rūpīgi domāsim un par dalību valstu brīdinājumiem. Atbalstām brīdinājumus kā tādus, tomēr grupai skaidri jānorāda, ka šie brīdinājumi var tikt veikti tikai attiecībā uz konkrēta veida noziegumiem, un tur ir jābūt slēgtam sarakstam ar ļoti skaidri definētiem kritērijiem. Mums vēl aizvien ir jautājumi par šīm pārbaudēm. Dalībās uh, komisija mums noteikti sniegs uh, papildus informāciju, kāda ir atšķirība starp nopratināšanu un šo pieeju. Es domāju, ka tas mums um, izskaidros situāciju un ļaus arī mm, skaidrāk un caurskatāmāk uh, formulēt savu politisko nostāju. Citas lietas, par ko esam pozitīvi noskaņoti, vienā brīdī referents piedāvā deleģētos aktus attiecībā uz sirēne rokas grāmatas pieņemšanu, to es domāju, ka varēsim atbalstīt. Un ļoti pozitīvi ir arī tas, ka esat uh, piedāvājuši vairākus grozījumus visā tekstā, kas stiprinātu normas saistībā ar personāla apmācībām, personālam, kas izmanto Schengens informācijas sistēmu. Par Lēnersa kunga ziņojumu saistībā ar atgriešanas procedūru. Uh, Priekšsēdētāji šeit šajā dosjē mums ir svarīgi nodrošināt, ka atgriešanas lēmumi, kas, uh, kur tiek pieņemts cits gala lēmums vai kas ir apturēti, lai neparādītos SIS, jo tā rezultātā varētu būt ļoti daudz lieku brīdinājumu sistēmā. Un šī iemesla dēļ mūsu grupa tagad domā par iespēju iesniegt grozījumus, kas ļaut nodrošināt, ka tikai gala lēmumi tiek iekļauti SIS. Otrakārt sapratām, ka referents dod priekšroku pirkstu nospiedumiem, nevis uh, sejas attēlam identifikācijai attiecībā uz trešo valstu valstspiedrīgiem. Šeit gribētu, lai referents nedaudz vairāk paskaidro savu nostāju. Piedāvātais grozījums attiecībā uz datu apstrādi to atbalstām. Šķiet, ka tā, tas tāds pozitīvs jaunums, jo īpaši saistībā ar trešo valstu valstspiedrīgo informēšanu gadījumos, ja nu būtu informācijas apmaiņa un uh, nebūtu informācijas apmaiņa attiecībā uz tiem trešo valstu valstspiedrīgiem, kas ir pieteikumi iesnieguši starptautiskās aizsardzības saņemšanai. Un nobeigumā tāds vispārīgāks komentārs. Manuprāt, esam saņēmuši brīdi, ka dalībvalstīm ir jārīkojas uh, saistībā ar citas dalībvalsts izsniegtiem atgriešanas lēmumiem, bet jautājums, kad komisija un uh, dalībvalstis pieņems tādu pašu pieeju attiecībā uz pozitīviem patvēruma lēmumiem, kas būtu vienā dalībvalstī pieņemti un citās būtu jā, jāatbalsta. Saprotu, ka kā nav saistības, bet nu, tas ir aktuāls jautājums, iepazīstoties ar šo komisijas priekšlikumu. Paldies abiem referentiem un ar nepacietību gaidām mūsu tālāko sadarbību. Paldies! Maču. Paldies, Miriem! Alde, ēnu referents Žerārdu Prī, lūdzu. Uh, merci, prezidents. Je pensais qu'il y avait un... Paldies, priekšādātāji. Man likās, ka pirms manis iesteiksies kādas citas grupas pārstāvis. Es vēlētos sākt ar Koeljo kungu ziņojumu. Es vēlētos norādīt, ka mūsu grupa, protams, atbalsta vispārējās nostādnes, kas ir paredzētas komisijas priekšlikumā attiecībā uz SIS eh, eh, sistēmas efektivitātes uzlabošanu. Uh, Bet eh, tomēr eh, mēs eh, vēlētos arī izteikt komentārus par ārkārtīgi lielo grozījumu skaitu, ko ir sagatavojis referents, jo īpaši, kur ir runa par dalību valstu pienākumu sagatavot nacionālo kopiju. Mēs vēlētos stiprināt vispārējās sistēmas efektivitāti tā vietā. Tāpat mēs vēlētos arī runāt par mm, referentā komentāriem attiecībā uz uh, Eiropas Savienības aģentūru piekļuvi. Mēs arī uh, uzskatām, ka um, Es jaunai uh, SIS sistēmai vajadzētu stāties spēkā pēc iespējas ātrāk. Mēs atbalstām kopumā visus referenta grozījumus, kuru mērķis ir uh, m, paredzēt jaunas prasības attiecībā uz uh, datu aizsardzību. Uh, Piektais, mēs arī atbalstām viņa grozījumus, kas paredz iespēju dalībvalstīm neveikt izmeklēšanas kontroli un to aizstāt ar diskrētu kontroli. Tāpēc, ka konkrētās dalībās tiesība akti vēl nav uh, grozīti. Sestais. Mēs arī atbalstām referenta priekšlikumus, kas paredz, ka uh, m, mm, terorisma datu apmaiņā atbildēji ir jābūt tūlītējai. Nevar paredzēt 12 stundu limitu, kas uh, ir tika noteikts iepriekš. Mēs ļoti labi redzam, kā jebkāda kavēšanās var radīt katastrofāls sekas. Vēl uh, dažas piezīmes. Mēs atbalstām arī referentu tajā, kā vajadzētu ieviest eh, trauksmes signāls attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir apsūdzēti smagos eh, noziedzīgos nodarījumies, par kuriem ir eh, paredzēts cietumsots. Mēs uzskatām, ka ja ir paredzēts aizliegums iebraukt dalībvalstī uz vienu gadu, tad uh, šādos gadījumos varbūt vajadzētu eh, pārskatīt eh, šīs normas. Pēdējais elements, eh, kas attiecas uz Koeļo kunga ziņojumu. Mēs apstiprinām viņa ieteikumus attiecībā uz trauksmes signāliem par nepavadītiem, nepangadīgajiem. Mēs vēlētos, lai tiek ieviestas arī jaunas eh, trauksmes signāla kategorijas Schengens informācijas sistēmā. Pirmkārt, tas attiektos uz nepilngadīgajiem, un otrkārt, eh, sievietēm, kuras varētu tikt eh, pavērdzinātas, ja tās nokļūtu savā izcelsmes valstī, vai arī viņām draudētu ģenitāli izkropļošana vai piespiedu laulības. Mēs uzskatām, ka, ja pastāv kaut eh, kāda veida risks par jebkuru šiem gadījumiem, tad ir SIS sistēmā jāparedz trauksmes signāls. Tagad eh, par Lenārta kunga ziņojumu. Īsnībā mani komentāri ir tikai pozitīvi, bet tomēr man ir arī dažas piezīmes. Es piekrītu tiem, kas eh, teica, ka pastāv zināmas bāžas attiecībā uz obligāto informācijas saglabāšanu vesels piecus gadus šajā Schengens informācijas sistēmā. Un šeit ir divi iemesli. Tad, kad atgriešana ir notikusi, mēs vairs nevaram teikt, ka šis cilvēks ir uh, noziedznieks. No otras puses, informācija, kas attiecas uz to, ka viņš ir atstājis teritoriju, tiks piecus gadus saglabāta Eirodak sistēmā. To mēs eh, paredzējām nesen nobalsojot par šo ziņojumu. Tāpat pastāv arī ETS sistēma, kas eh, pārēdz iebraukšanu Eiropas Savienībā, un šī ETS sistēma būs piesaistīta Eirodak sistēmai. Tātad, ja eh, būs jāskatā kādā persona, tad šajā ETS sistēmā uh, Eh, šis, šī persona arī nekavēties tiks atrasta. Tagad par eh, cilvēkiem, kas tiek aizturēti līdz brīdim, kad viņi tiek pārvietoti, par viņiem nav vajadzīga informācija, nav vajadzīga trauksmes signāla. Man, mūsuprāt, tā ir ļoti laba iniciatīva. Mēs uzskatām, ka labāk ir jāizmanto pirkstu nospiedumi. Mums vajadzētu uh, Tomēr virzīties uz priekšu, vajadzētu izmantot jaunās tehnoloģijas un vajadzētu uzlabot arī uh, šo sistēmu savstarpējo savietojamību. Es atbalstu arī referenta ieteikumus, kur viņš uh, saka, ka vajadzētu uzlabot uh, papildu informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm, kā jau tas tika darīts Eirodax sistēmā. Referents arī uzskata, ka uh, vajadzētu paredzēt vai nu pirkstu nospiedumus vai uh, fotogrāfijas gadījumos, kad uh, parādās trauksmes signāls. Es varu tikai un vienīgi atbalstīt uh, šo ieteikumu un iesniegšu arī dažas grozījumus. Tas arī būtu viss. Uh, tie bija mani komentāri par uh, šo ļoti izcilo ziņojumu. Thank you very much. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī abiem referentiem par tik detalizēto izklāstu. Uh, Došu vārdu tagad Koeliju kungam un Lenētu kungam, varbūt viņiem ir kādi komentāri. Pārējie N referenti nav ieradušies. Paldies, pavisam īsi. Kādēļ dodu priekšroku pirks nospiedumiem, nevis attēliem. Tas bija tādēļ, ka priekšlikumā nebija pienākuma neviena no šiem iekļaut, neviena no šīm prasībām. Un domājot par uh, caurskatāmību, izsakojamību, ir svarīgi šeit iekļaut vienu vai otru, vai nu pirkstu nospiedumus vai sejas attēlus. Tā kā mums šī informācija ir, ja mēs to neiekļautu kā obligātu prasību, tā tad būtu vainu būtu jāiekļauj vai nu pirkstu nospiedumi, vai um, sejas attēls, un mēs dot priekšroku pirkstu uh, nospiedumiem. Par gala atgriešanas lēmumu runājot, nu, te jārunā par definīciju, kā to ticami pasniegt, jo nevienmēr ir šis apturošais uh, efekts, nevienmēr uh, ir iespēja uzturēties, reizēm ir apelācijas iespējas, un arī tas ir jāiekļauj brīdinājumā, ko mēs ieliekam Schengens informācijas sistēmā. Par obligāto piecu gadu datu uzglabāšanas periodu šeit piekrītu Žerāra teiktajam. Protams, tas, kā tas ir Eirodak noformulēts, šie dati būs pieejami un mums jāpārliecinās, ka šī informācija, kas tiek sniegta, ir pieejama datubāzē, un tā savukārt ir starp savienojama ar citām, lai cilvēki varētu strādāt reāli. Bet es domāju, ka tie visi ir jautājumi, kurus noteikti atrisināsim. Paldies! Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem. Saku Eliju kungs, paldies par jautājumiem un komentāriem. Trīs ēnu referents sanāksmes jau ir notikušas ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību. Šajās trīs komisijā, sanāksmēs piedalījās arī komisija. Gribētu izmantot šo iespēju un pateikties komisijas dienestiem. Īpaši liels paldies Suzānai par līdzinējo sadarbību un paldies par viņu pienesumu mūsu darbam. Drošība ir uh, prioritāte mums visiem, un es uzskatu, ka varam vienoties, ka SIS ir būtiska, lai nodrošinātu drošību mūsu pilsoņiem. Tādēļ atkārtošu to, ka svarīgi ir termiņi, mums jācīnās, lai panāktu vienošanos līdz gada beigām. Es domāju, ka ar mūsu visu kopīgu darbu noteikti mums tas izdosies. Paldies! Thank you, Carlos, and that... Paldies, Karlos! Termiņš grozījuma iesniegšanai 5. septembris, 2016. Bet... 4 pēcpusdienā. Paldies referentiem, paldies ēnu referentiem, komisijai, prezidentūras pārstāvjiem, paldies visiem par darbu un paldies par to, ka ieradāties šodien pie mums. Uh, Kolēģi, turpinam darbu šādā pašā tempā. Šodien darba vēl atliek daudz, pietiekam pariem pie 9. punkta. Prezentācija no komisijas puses. Frontex mandāts sekojot uh, intensīvam likumdošanas darbam pie jaunā Frontex mandāta pagājušajā gadā, es domāju, ka visi ar nepacietību gaidām, lai šī aģentūra pilnībā darbotos dod vārdu komisiju iepazīstināt mūs ar trešo un pēdējo ziņojumu attiecībā uz um, Eiropas robežu un krasta apsardzes operalizāciju, un pēc tam uzklausīsim kolēģis, ja kādam būtu kas sakāms. Sākumā vārds komisijai. Simon Mordju šķiet. Lūdzu. Okay, colleagues. Kolēģi, uzklausīsim komisijas prezentāciju. Paralysation of the Border Coast Guard. Simon, please. Good afternoon. Labdien visiem! Paldies par šo man doto iespēju nākt uh, un iepazīstināt jūs ar pavisam īsu prezentāciju par to, kā turpinās darbi saistībā ar Eiropas robežu un krasta apsardzes operalizāciju. Jūs jau zināsiet, ka šodien uh, prezentējam trešo pēdējo ziņojumu uh, attiecībā uz to, kas notiek ar šo krasta un robežu apsardzes aģentūru. Uh, Tādēļ izteikšos īsi runāšu par abām aģentūrām šajā prezentācijā. Mēģināšu izskaidrot, kas ir noticis kopš 17. gada marta sākuma, kad tika sagatavoti iepriekšējie ziņojumi par šo jautājumu. Sākumā vēlētos uzslavēt aģentūras personālu. Manuprāt, viņi ir lieliski tiešām pastrādājuši. Mm, padarot Frontex par uh, Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūru un zināmā mērā pildījuši tās lietas, par ko jūs kā likumdevējs pavisam nesen uh, lēmāt un uh, to padarījuši par realitāti. Un, nu, protams, nav viss vēl izcili. Un, manuprāt, abi šie ziņojumi tādā vispārīgā veidā norādos to, ka, lai arī turpinās Eiropas uh, robežu un krasta apsardzes aģentūras darbi, Ir zināmas jomas, kur vēl aizvien tomēr jāstrādā. Es teiktu, ka varbūt nedaudz tātad tālāk jāstrādā dalībvalstīm no savas puses, un vēl ir zinām jautājumi, kur varbūt arī politiski būtu uzmanība jāpievērš. Pavisam īsi, ko tad aģentūra dara, kas notiek? Aģentūra šobrīd kamēr mēs te runājam, sniedz operatīvo atbalstu uz vietas dalībvalstīm robežu pārvaldībā. Un šobrīd mums ir vairāk nekā 1600 robežsargu un citu, cita personāla, kas ir nosūtīta un darbojas Eiropas Savienības teritorijās dažādās ārējās robežas zonās. Iespaidīgi. Tomēr, manuprāt, ir vēl aizvien vairāki robi, kas rada mums bažas, un tur mēs vēlētos papildus rīcību no dalībvalstu puses. Tīri, lai būtu kodolīgāks, ja varbūt īsi minēšu šīs prioritārās jomas, kas, kā tās tika nosauktas aprīļa tieslietu iekšlietu padomē. Un kas tad tās par problēmām? Manuprāt, neesam vēl pilnībā spējīgi reaģēt uh, tīri šajā ātrās reakcijas uh, iespējās, jo, jo tur gan saistībā ar aprīkojumu ir zināms problēmas, jo ne visas dalībvalsts ir iesaistījušās, tikai 14, diemžēl. Viens piemērs aprīkojums, ar ko mums ir problēmas, uh, tāljūras patruļas kuģi. Tur mums, uh, diemžēl, nav šobrīd tā, um, pieejams viss aprīkojums, kas būtu nepieciešams. Ātrie rīcībai un um, ar to saistītajiem aprīkojumam ir viena neliela problēma. Tad, kad mēs lēmām par šo likumdošanu, jūs vienmēr skaidri norādījāt, ka te mēs runājam par 1500 uh, robežsargiem konkrētiem vārdiem, lai krīzes laikā viņus varētu uh, ātri nosūtīt. Līdz šim brīdim tikai deviņas dalībvalsts ir sniegušas mums konkrētus robežsargu vārdus. Pārējās ir kā ir solījuši dažādas lietas, bet tīri, ja domājam par laika termiņu, kas mums nepieciešams cilvēku mobilizācijai, cilvēka vārds, uh, ko var uzreiz uh, sazināties un nosūtīt, tas uh, laiku saīsina. Tādēļ, nu, jo viss tādā nedaudz solījuma līmenī un abstraktākā kontekstā. Nu, tā ir viena lieta, ko likumdevējs bija nedaudz atšķirīgi iecerējis savu laiku, un, uh, manuprāt, um, šobrīd jāstrādā politiskā līmenī, ņemsimies politiskās iniciatīvas, stāstīsim ministriem, cik ļoti svarīgi ir uzzināt konkrētus vārdus, konkrētus cilvēku profilus, lai tādējādi mēs nodrošinātu, ka attiecīgajām personām ir arī pienācīga apmācība, lai, viņš, lai viņi varētu paveikt savus uzdevumus. Aģentūra ir aktīvi strādājusi arī pie pie, pie bāzes līnijas vājo vietu izvērtējuma, tas ir padziļināts situācijas izvērtējums katrā dalībvalstī. Šobrīd viņi sāk jau strādāt pie rekomendāciju izstrādes, līdz šim ir konkrēti pasākumi piedāvāt aptuveni 20 dalībvalstīm. valstīm lai risinātu tās identificētās vājās vietas, kas norādīts ziņojumā. Tālākais solis, nākamais solis būs pāriet no teorijas un papīra uz praksi. Reāli mm, simulācijas pasākumi, izmēģinājumi sākumā tie ir plānot sešās valstīs. Es domāju, ka tas mums sniegs uzlabot kompetences līmeni un būt krietni gatavākiem stāties pretī izaicinājumiem. Vēl kāda lieta Ir zināmas jomas, kur aģentūra, uh, aģentūras stiprinātais mandāts dot aģentūrai iespēju rīkoties uh, aktīvāk, sniedzot atbalstu dalībvalstīm. Priekšsēdētā jūs arī piedalījāties ne, neoficiālajā tieslietu iekšlietu padomē, un tad, kad diskutējām par atgriešanas jautājumiem, tad redzējām, ka aģentūras izpildu direktors dalību valstīm uh, solīja daudz ko vairāk darīt, lai tās atbalstītu atgriešanas operācijās. Uh, Un jau tagad redzam zināms pozitīvus rezultātus. Temps pātrināts, cilvēku skaits, kas um, Eiropas uh, robežu un krasta apsardzes uh, aģentūras vadībā tiek atpakaļ nosūtīti, viss notiek. Um, Tendences pozitīvas varam strādāt gan aktīvāk. Parlamentam ļoti svarīgi bija arī pārskatītā uh, aģentūras pamatiesību stratēģija. Šis darbs turpinās. Ir notikušas zināmas konsultācijas. Uh, ar pamatiesību fórumu, arī viņi sniedza zināmas rekomendācijas. Nu, piemēram, kāds piemērs, kāda joma, kas īpaši tika uzsvērta, ir uh, nepilngadīgas personas bez pavadības un to, ka aģentūrai savā darbā īpaši uzmanību jāpievērš jautājumiem, kas saistīti ar bērnu aizsardzību. Vēl kāda joma, kas jums un aģentūrai ir svarīga, aģentūra pie tā jau strādā, ir sūdzību sniegšanas mehānisms. Aģentūra šobrīd tīris um, strādā pie uh, apziņas uh, popularizēšanas pasaulē, lai zinātu, kas jādara un kā to darīt. Kas attiec starptautisko sadarbību, te izteikšos pavisam īsi, jo pēc tam runāsim par status uh, sarunām ar Sērbiju. Tādēļ te tikai piebildīšu, ka mums ir mandāts arī sarunām ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, bet sarunas vēl nav sākšās daļai. Manuprāt, tas ir saistīts ar valdības maiņu. Uh, Valdība vēl aizvien veic sagatavošanās darbus no savas puses un pavisam nesen iesniedzām padomēji arī priekšlikumu attiecībā uz sarunu mandātu ar Albāniju, Bosniju, Hercegovinu un Melnkalni. Aģentūra plāno šīs vasaras gaitā nosūtīt arī sakaru koordinātors uz Nigēru, Tas ir ļoti svarīgi. Turpinot mūsu diskusijas par uh, migrācijas plūsmām uh, centrālajā vidusjūras uh, maršrutā un Rietumu Balkānu valstīs. Un pēdējā lieta, uz ko gribēju vēl norādīt, viena no idejām, kas ir mm, iekļaut arī pēdējā ziņojumā, ir veidot strateģisko procesu Eiropas integrētās robežu pārvaldības koncepta operacionalizācijai Kolēģi 29. jūnijā jau par to runāja, bet mēs no savas puses arī vēlētos uzsvērt to, cik ļoti svarīgi ir iesaistīt šajā darbā Eiropas parlamentu. Arī sagatavošanās darbos un procesā un runāt par stratēģijas izveidu tīri politiskā līmenī. Nobeigumā gribētu tikai norādīt, ka, manuprāt, pilnīga Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras operacionalizācija komisija vēl aizvien ir ļoti svarīga prioritāte. Uh, Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ ir visai īsts ziņošanas cikls. Gribam saglabāt spiedienu uz dalību valstīm un pārliecināties, ka aģentūra var pildīt tos uzdevumus, kā jūs kā līdz likumdevējs viņiem noteicāt. Turpināsim ļoti rūpīgi uzraudzīt situāciju, Bet šķiet, ka um, arī no aģentūras uh, personāla puses esam novērojuši tiešām lielisks rezultāts. Paldies visiem! Paldies! Vērsīšos pirms pie deputātiem. Vai kāds vēlas izteikties? Birgit, lūdzu. Birgit Cipela. Paldies, priekšsarētāji. Paldies par šo īso atskaiti. Vēlētos koncentrēties uz dažiem konkrētiem jautājumiem. Jūs minējāt eh, atbalsta trūkumu no dalību valstīm. Atbalsts, par kur piešķiršana ir lemts, saistībā ar jauno robežu un krasta apsardzes direktīvu. Vai ir kāda skaidrība, kad būsim sasnieguši brīdi, kad viss tehniskais atbalsts un arī persona atbalsts, runājot par 1500 vakancēm. Eh, kad tas būs viss? Vai arī tie tikai solījumi, jums tā arī nav nekādas skaidrības, kad tas iestāsies? Tāpat jūs runājat par atbalstu saistībā ar atpakaļ nosūtīšanu. Vai jūs varat minēt mums kādus piemērus? Kā praksē izskatās šis atbalsts? Vai tā, tas ir organizacionāls atbalsts vai kāds cits praktisks eh, atbalsta veids? Tāpat jūs pieminējāt to, ka atpakaļ nosūtīto personu skaits pieaug. Jūsuprāt, vai tas pieaug tādēļ, ka e, iepriekš dalība valstis varbūt nebija ļoti koncentrējušās uz e, to, vai arī tas ir saistīts ar e, izcelsmes valstu gatavību uzņemt atpakaļ cilvēkus vai kādu citu? citi iemesli, kādēļ šie atpakaļ nosūtītie cilvēki skaits pieaug. Kosterkungs. Paldies! Man ir divi jautājumi. Vispirms par sadarbību ar Lībijas krasta apsardzi. Lībija jau īsti nav funkcionējoša valsts. Tur ir daudz kriminālu grupējumu, bandu kas darbojās, kā izskatās sadarbība starp Frontex un Lībiju, cik ļoti var paļauties uz Lībijas iestādēm sadarbībā. Turklāt, ka šī sadarbība notiek balsoties uz cilvēktiesību ievērošanu. Kas notiek ar pārtvērtējiem cilvēkiem, vai viņi tiek nosūtīti atpakaļ uz nometnēm? kas principā nozīmē eksistēšanu cilvēku cieņai neatbilstošos apstākļus, vai jūs varētu aprakstīt, kā notiek sadarbība ar Lībijas iestādēm. Otra lieta. Jūs runājat par to, ka Eiropas Savienība izmanto arī per, personālu uz robežas starp Nigēru un Lībiju pirmie ziņojumi gan liecina, ka tur, kur ir slēgta robeža, daudzi bēgļi dodas apkārt ceļos, apvedceļos, un tā rezultātā iet bojā tuksnesī. Tātad, vai ir nepieciešams slēgt šo robežu starp Nigēru un Somāliju, satunies, eh, starp Nigēru un Lībiju, lai tādējādi eh, izraisītu aizvien lielāku skaitu bojā gājušo tuksnesī?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 Då såg vi hade utfört. Ah, no Swedish. Ah, so okay, yeah. Um, we not got Swedish interpretation. No Swedish interpretation. Okay, yeah. We're supposed to have. But... Svenska eller engelska? Swedish or English? I... Okay, well, so much, so much. Swedish interpretation. <laughs> Okay, yes, jag var vid en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 Yeah, in, in French, my Swedish is perfect, but okay, let's try, let's try some English. Uh, so just to uh, say then, so one and a half year ago, a little bit more, I was at the board. Pirms uh, pusotra gada aptuveni es biju uz Bulgārijas robežā un savām acīm redzēju vardarbību no robežsardzes puses pret bēgļiem. Mēs joprojām saskaramies ar situāciju, ka pas un problème. Donc c'est un problème technique et non un problème d'interprétation. Mais je ne sais pas quoi faire quand même. Ben, c'est pas à toi de faire quelque chose, c'est au technicien, je crois. Hmm. Yeah, Mary Christine, that was really helpful. I mean, you, you've come in halfway through. It's been since we started. There's been a technical okay. issue. It's not the interpreters. Okay, so what do you want to do? En français, en français. No, the best thing is the best. Best thing is it's an important point on the border guard which you're making. So just make it in okay. English. Okay so, okay, that, so that we can get it done. Okay, so... Tā tehniska problēma ar mikrofoniem ir. Varbūt varat turpināt angliski, saka priekšsēdētājs. Tātad, ko Frontex dara, lai izmeklētu šos vardarbības ziņojumus un arī kopīgajās operācijās varbūt eh, atbildīgas ir nacionālās komandas Kāda ir bijuši rezultāti jūsu veiktajām izmeklēšanām? Vai tagad došu jums iespēju atbildēt? Paldies! Sākšu ar Sipalskundas diviem jautājumiem. Vispirms saistībā ar dalību valstīm. Mēs izda esam izdarījuši spiedienu, lai nozīmētās amatpersonas tiešām arī uh, iesaistītos. Tad, kad mēs pieņēmām regulu, tas bija jums īpaši svarīgi. Tas tika iekļauts pēc jūsu pieprasījuma sarunu pēdējā daļā. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs sarunu gaitā skaidri norādījāt, ka parlamenta vēlme ir nodrošināt ātrās reakcijas komandu darbību ne tikai tehniskā veidā, bet lai cilvēki būtu gatavi uh, iesaistīties un viņus varat mobilizēt gan arī tūlītēji. Un tas ir bijis ļoti svarīgi pēdējās sanāksmēs. Un kā jau es minēju, ņemot vērā, ka šis jautājums ir tik svarīgs, tas ir eh, politiskā līmenī jārisina jau ministra līmenī. Nu, ja tas neizdosies, tad mums būs jāskata citi instrumenti, kurus līgums atļauj. Bet ir svarīgi, ka nav tikai apmierinātība ar nozīmētajām personām, bet šīm personām ir jābūt atbilstīgi apmācītiem. Un tas nozīmē, ka ir arī attiecīgs profils izvēlēts lai šīs eh, ātrās reakcijas komandas būtu atbilstīgi arī eh, komplektēts. Par atpakaļ nosūtīšanu. Ja jūs pamatoti prasījāt eh, papildu detaļas, varu jūs informēt, ka tas, kas noticis ir šogad, tātad līdz jūnijam, aģentūra ir sniegusi atbalstu 144 atsevišķās atpakaļ nosūtīšanas operācijās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nepilni 7000 trešo valstu pilsoņi, kas neli, ir eh, nosūtīti atpakaļ, kur neatļaut uzturēs Eiropas Savienība. Konkrēti 6799 personas. Tas ir daudz vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir daļa no nepārtraukta spiediena, kas tiek izdarīts it īpaši uz Rietumu Balkānu valstīm, pieņemt atpakaļ viņu pilsoņus, kas ir nelegāli ieradušies un iesnieguši patvērumu pieprasījumu, un te, šie pieprasījumi ir tikuši noraidīti. Tā kā aptuveni 100 no 144 atpakaļ nosūtīšanas operācijām eh, notika Rietumu Balkānu valstīs. Tas, ko aģentūra vēl dara, tas varētu arī izskaidrot eh, pieaugumu ne Rietumu Balkānu valstu vidū. Tas ir tāds operācijas, kas saistīts ar uh, pirms atpakaļ nosūtīšanas aktivitātēm, ja tā var izteikt tādu brīv, brīvprātīgas uh, atpakaļ nosūtīšanas darbības, sadarbojas ar trešo valstu partneriem. Jā, arī tur ir daudz kas vairāk veicams, bet viena no būtiskākajām lietām ir e, mazā mēroga operācijas ar komerc pārvadājumiem, jo līdz šim ir izmantots čārter lidojumi, bet šobrīd aģentūra strādā ar e, komerc pārvadājumu veicējiem, lai veicinātu atpakaļ nosūtīšanas operācijas uz citām valstīm, ne tikai Rietumu Balkānu valstīm. Nu, tāda šī brīža situācija, bet es domāju, ka tuvākajos mēnešos mums vēl jādomā par to, ko vēl varam veikt, lai veicinātu atpakaļ nosūtīšanas operācijas. Protams, vienmēr to īstenojot eh, cilvēktiesību ievērošanu. Eh, Kostari kungi jautājums. Tur es varētu vairāk laika veltīt. Manuprāt, trešdienas rītā mums tas ir palīdzē, eh, paredzēts. Uh, Eiropas eh, eh, robežu eh, krasta apsardzes aģentūras sadarbība ar Lībijas iestādēm. Jums trešdien no rīta ir paredzēta īpaša sadaļa par to, bet šobrīd pavisam īsi attiecībā uz apmācību, kuru mēs organizējam Lībijas krasta apsardzēji. Mums ir apmācību bloks paredzēts, kuru īsteno UNHCR kā īstenot šīs operācijas, ievērojot cilvēktiesības. Un tad otrkārt cilvēki, kas izkāpj um, šajās operācijās krastā, ir svarīgi sadarboties ar UNHCR, lai atbalstītu pārvietošanu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, piedāvājot viņam um, legālu veidu, kā nokļūt Eiropas Savienībā. Mēs pagājušā uh, Ehm, nedēļā organizējām e, tādu saistību uzņemšanas pasākumu, ļaujot legālā veidā nokļūt Eiropā dalību valstīm uzņemoties saistības uzņemt cilvēkus. Un e, no Lībijas puses ir e, arī nodrošināts um, brīvprātīgs atgriešanās um, sadarbības eh, eh, eksperts, eh, kurš palīdz atgriezties brīvprātīgiem Lībijā. Tālāk par Nigēras un Lībijas robežu jautājumu. Es nedomāju, ka es minēju, ka Frontex darbinieki palīdz apsargāt robežu starp Nigēru un Lībiju. Es runāju par kontaktpersonu par šo sak, eh, <clears throat> eh, kontaktpersonu, eh, kas sadarbojoties tieši Nigēriju un Lībiju. Mēs sadarbojamies ar IOM un UNHCR šajos jautājumos, un tur ir iekļaut arī cilvēki, kas ir šobrīd Nigērā, un viņiem ir nepieciešama palīdzība brīvprātīga atpakaļ nosūtīšana notiek uz izcelsmes valstīm, un mēs redzam, ka tas ir nedaudz ietekmējis plūsmu, ir grūti izvērtēt bēgļu plūsmas izmaiņas precīzi, bet cilvēku skaits, kas no Nigēras nonāk Lībijā, ir samazinājušies no 70 tūkstošiem mēnesī līdz aptuveni 11,5 tūkstošiem mēnesī. Bet daudz darba tiek veikts arī sniedzot sociālo ekonomisko atbalstu Nigērā pašā, lai mazinātu iniciatīvu un interesi cilvēkiem iesaistīties cilvēku tirzniecībā. Kas saistīts ar eh, apgalvojumiem par vardarbību uz Bulgārijas robežu. Pats pirms divām nedēļām biju Sofijā, tiekoties ar Bulgārijas premjerministru kabinetu vadītāju un arī tieslietu iekšlietu ministru vietnieku man apliecināja, ka ziņojumi nu, par vardarbību no eh, bruņotiem grupējumiem, eh, tur jau ir notiek izmeklēšana un ir uzsākta dis disciplinārie pasākumi pret robežsargiem, kas ir eh, apva, apsūdzēti šajos vardarbības gadījumos. Tad mēs sekosim noteikti noteikumu attīstībai. Vai kādam ir papildinošs jautājums? Birgita, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Tas ir tāds eh, varbūt politisks paziņojums, bet tā kā mums šobrīd ir mazliet laika, es vēlētos papildināt jautājumu par to, vai dalību valstis ir nodrošinājuši to, ko viņas eh, ir solījuši saistībā ar mūsu lēmumiem par eh, robežu un krasta apsardzes aģentūru. <clears throat> jums taisnība. Mums ir nepieciešams strādāt eh, ļoti strauji, it īpaši attiecībā uz ātrās rēģēšanas komandām, tas ir acīm redzami. Bet tas ir arī ļoti tāds vispārīgs aspekts. Kāpēc mēs šeit un tad kopā ar padomi lemjam par vienu vai citu lietu? Un tad padome vai dalību valstis izlemj, uh, Jā, nu likums ir, bet es īsti nevēlos īstenot vienu vai citu aspektu. Ja es kā pilsone to darītu, es teiktu, ka sankcijas gan ļoti ātri iestātos pret mani vienā vai citā veidā. Nu, ne jau jums varbūt ir jāatbild uz šādu jautājumu, bet tas tāds principiāls jautājums, jo man ir apnicis iet cauri visām direktīvām, kuras ir pieņemtas šeit, bet ja tās netiek īstenots, tad nav jēgas ieguldīt darbu. Nezinu, vai jums ir kāds risinājums šai problēmai, bet pēdējais konkrētais jautājums būs šāds. Jūs ļoti piesardzīgi pieminējāt, ka varbūt citas dalību valstis īsteno noteikumus un padome kopumā varētu domāt par uh, reakciju, kas izriet no līguma. Jūs acīm redzot domājat par pārkāpumu procedūrām, kas varbūt būtu jauki, bet samaksāt sodu, nu tas neatrisinās e, šīs problēma kā tādu. Nu, te varbūt nav nepieciešams atbildēt, tas tāds politisks paziņojums, un tikai tāpēc, ka mums bija atlicis nedaudz laika. Ja vēlaties rēģēt, eh, Malina. Jā, pavisam īsi, ļoti konkrēts jautājums. Pārvietošanas saistības, ko jūs minējāt. Kas būs tie, kas ieteiks personas no Lībijas? UNHCR? Man nav nekāda informācija. Um, par to, ka viņi to taisītos darīt. Sofija, vai vēlējies kaut ko sacīt? Jā, pavisam īsi uh, reaģējot uz Birgitas sacīto, es pilnībā piekrītu viņai, bet varbūt mums pašiem jāuzdod sev jautājums, kā Eiropas parlamentam, kāpēc mēs gadiem ilgi samierinamies ar komisijas un padomus pieņemto lēmumu apstiprināšanu bez sava viedokļa, Mēs redzam, ka tad, kad sistem, mēs pieņemam lēmumus, sistemātiski tie netiek ievēroti dalību valstīs, un sistemātiski dalību valstīs pilnībā ignorē visus pieņemtos standarts, ne tikai no Lībe komitejas, bet no citām arī. Un tomēr mēs atkal turpinam. Viņi saka, leciet, un mēs tik pajautājam, cik augstu. Un atkal tiek izdarīts spiediens, un atkal esam šeit, un kāds saka mums, nu jā, dalība valstis nav izdarījušas to, ko solīja, tad mēs sadusmojamies, bet atkal viss atkārtojas. Mums tas ir vienkārši jāpārtrauc. Ja dalība valsts nevēlas Eiropas Savienību, nevēlas Eiropas Savienības likumdošanu, Eiropas sadarbību, viņiem vajadzētu skaidri to pateikt. Mums jāpārstāj piedalīties šajās viņu spēlītēs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Vai jūs vēlaties rēģēt uz dzirdēto? Par pārvietošanu. Es varbūt neesmu labākais eksperts šajā jautājumā. Es saprotu, ka UNHCR būs tie, kas nu, veicinās šo pārvietošanu un ieteiks personas pārvietošanai. Es saprotu, ka tiek gatavota šāda sadarbība kopā ar UNHCR. Jautājums, vai UNHCR šobrīd spēj to darīt? Nu, mēs zinām, cik sarežģīta ir drošības situācija, bet e, tas plāns ir tiešām kopā ar viņiem to darīt. Par nākamajiem soļiem, ja atļausieties, neiedziļināšos šajā aspektā. Mēs apzināmies, kāda ir komisijas loma, kā līgumu sargātājai, un esam gatavi spērt nākamos soļus, jo ir acīm redzami pārkāpumi Eiropas Savienības likumdošanai, vai runa ir par Ungārijas patvērumu eh, tiesību aktu vai dalību valstu neīstenošana attiecībā uz juridiski saistošām normām par ekspertu nozīmēšanu uz ātras reģēšanas vienībām. Godīgi sakot, ekspertu līmenī daudzas dalību valstis nav īsti sapratušas to, kas parlamentam bija tik svarīgs šajās sarunās. Respektīvi, ka šeit nebija runa par teorētisku personu sarakstu izveidi, bet gan par to, ka ir jānodrošina, ka ātrās rēģēšanas uh, komandām ir jābūt fiziski tūlīt pieejamām mobilizācijai. Tur ir steidzamības aspekts jāņem vērā. Būtu jāsūta signāls politiskajā līmenī ministriem atgādinot, kas parlamentam bija svarīgi pieņemot šo lēmumu, lai panāktu izmaiņas, kas mums tik ļoti ir nepieciešamas. Jā, nu tagad mums acīmredzot ir jāpāriet pie nākamā punkta par robežsardzes nozīmēšanu Serbijā. Mums e, šī sadaļa būs aiz slēgtām durvīm. Aicinu de deputātus palikt vietā, tāpat arī Libe grupas padomdevējus asistentus, libe koordinatorus, ēnu referentus, referentus, priekšsēdētāja kabineta pārstāvs, ģenerālsekretāra kabinets pārstāvs, juridisko dienestu, tāpat arī politikas departamentu pārstāvi var palikt telpā. Un tas jau gan arī visus nozīmē. Tā kā, ja jūs neesat starp nosauktajiem, jums jādodas prom. Pagaidīsim divas minūtes, kamēr tas notiks.